Allora, buongiorno a tutti di nuovo. Ehm, iniziamo. Labrīt visiem vēlreiz. Ķersimies arī uzreiz pie darba. Diemžēl daži no mūsu viesiem nav varējuši ierasties uh, dēļ stra, uh, streika, kas sākās vakardien. Bet Jebkurā gadījumā tagad no sākuma uzreiz došu kungam, kas ir pārstāvis no Interpola. Lūdzu. Thank you very much. Uh, good morning, ladies and gentlemen. Liels paldies un labrīt, dāmas un kungi. Mani sauc Ēriks Ludvigsens un esmu Norvēģijas policists Interpolā. Šogad, šī gada sākumā mēs um, parakstījām 2009. gada Singapūras uh, konvenciju, ku, kam piekritā tad visas dalība valstis, ka jebkādi tehniskie instrumenti, kas ir pieejami, vajadzētu tos izmantot, lai izvairītos no bērnu izmantošanas internetā, tajā skaitā arī pieejas bloķēšanu. Un jums u, i, izstāstīšu par uh, tīmekļa vietnēm uh, papildus informācijas saistībā ar bērnu izmantošanu internetā. Pirms mēs runājam par pieejas bloķēšanu un tādām konkrētām lietām, nedaudz uh, sniegšu ieskatu vēsturē. 2004. gadā uh, apvienotajā karalistē interneta uzraudzības fonds sāka uh, vietņu bloķēšanu. 2008. gadā Norvēģijas policija sāka darīt to pašu, un arī Somija, Zviedrija un citas valsts sekoja. Pēc tam um, tika izveidots Sirkamp projekts, kas ir Eiropas uh, policijas projekts, lai uh, cīnītos ar uh, bērnu izmantošanas materiāliem internetā, cik daudzās valstīs vien iespējams. Kopumā Cirkamp ir 14 valstis, tajā skaitā arī uh, plus Eiropol un Interpol, un to nu, ir dibinājusi komisija. Bloķēšanas sistēma, kas ir balstīta uz nacionālajām sistēmām, darbojas astoņās valstīs šobrīd Un mēs arī sadarbojamies ar valstīm gan ārpus uh, Eiropas Savienības, gan arī ārpus Eiropas, kā piemēram Jaunzēlande. Interpolā mēs atklājām, ka dažās valstīs nav likumdošanas, kas definē vai ierobežo bērnu um, izmantošanas um, materiāls. Dažās likumdošanās tas nav pieminēts. Tādēļ mums vajadzēja rast uh, tādu kopsaucēju tam, kas mūsuprāt būtu labi uh, uh, saprātīgi kriteriji attiecībā uz to, kas ir bērnu seksuāla izmantošana. Um, tātad sara, uh, mēs izstrādājam šos kriterijus un nosaucām tos par worst of uh, sarakstu, tādu sliktāko sarakstu. Un to var izmantot uh, tās valstis, kurām nav likumdošana šajā jomā vai ir un tās izvēlas to darīt. Un šie ir tie kriteriji sar, uh, šim sarakstam. Bērniem ir jābūt jaukā, jaunākiem nekā 13 gadi uh, veci, veci un lai arī reizēm tā tad uh, tiek runāts par 18-gadīgiem bērniem, mēs tomēr gribējām iekļaut šeit 13 gadus. Tam ir jābūt reālam bērnam. Te mēs nerunājam ne par kādiem zīmējumiem, pseido attēliem un tā tālāk. Tam ir jābūt ar īstam dzīvam bērnam vai attēlos vai vid video. Uh, šeit ir jābūt, mēs runājam par smagu var, vardarbību, par izvarošanu, par um, par uh, seksuālām attiecībām, te mēs nerunājam par bērniem, kas uh, spēlējas pludmalē. T, uh, tas ir jāpārbauda vismaz divām valstīm, piemēram, Dānijas policija un Interpols, lai izvairītos no jebkādām kļūdām, un esam par to vienojušies, sakojot kritērijiem. Un šim materiālam ir jābūt internetā vismaz trīs mēnešus. Iemesls, kādēļ tas ir šeit trīs mēneši, ir tas, ka reizēm uh, um, šis video parādās citā uh, serverī, citā valstī, citā tīmekļa vietnē. Kādēļ tātad, kādēļ nepieciešama pieļaujas, pieļaujas, piekļuves bloķēšana? Mēs to darām, lai uh, profilaktiski izvairītos no noziegumiem, un policija to vienmēr ir darījusi. Tas ir arī lētākais veids, tas arī aizsargā cietušo, um, cietušo tiesības, un nav cita scenārija, tātad, kas notiktu, ja tas, ne, tas netiktu darīts. Tādēļ pieejas bloķēšana notiek, lai aizsargātu cietušo tiesības šajos materiālos. Iespējams, ka vardarbība notika pirms kāda laika, bet video vai attēli no jauna tiek izmantoti, pārsūtīti, un cilvēki izmanto šos materiālus masturbācijai vai fantāzijām un tādēļ iespējams, ka reizēm cilvēki izmanto arī attēlus mūsdienās um, savu fantāziju stimulēšanai, izmanto video, um, kas tika uzņemti pirms desmitiem gadu. Un bieži vien um, citi cilvēki var šos arī materiālus atrast internetā, tādēļ dar, nepieciešams to darīt, lai aizsargātu cietušos. Tas ir arī, lai profilaktiski um, uh, tātad aizliegtu gan izplatību, gan arī uh, pieeju šiem materiāliem. Un vairumā valstu ir arī likumdošana, kas attiecas uz materiālu izplatīšanu. Mēs vēlamies pasargāt uh, tātad uh, sabiedrību kopumā un um, in, parastos internetu lietotājus, kas varētu nejauši uzdurties šādiem materiāliem. Uh, jo bie, bieži vien tā tad ir tīmekļa vietnes, kas ir ēpastā, un uh, iespējams, ka sākumā jūs uh, tātad atrodat cita veida pornogrāfiskus materiālus, bet beigās tas noved pie bērnu pornogrāfijas. Un mēs tātad, mūsu mērķis ir ātrā veidā padarīt šo materiālu nepieejamu interneta lietotājiem. Laiks ir ļoti svarīgs aspekts šajā jautājumā. Ja mēs runājam par miljardu interneta lietotāju, tad katru minūti uh, kaut kas, kas ir pieejams internetā, tas var sasniegt visus, tas var sasniegt divus miljardus cilvēku. Bloķēšana ir tāds pamata uh, līdzeklis, tas ir ātrs un efektīvs attiecībā uz vairumu lietotāju. Dzēšana aizņem daudz laika, bet, un ja tas ir jūsu valstī, ja tas ir tātad um, uh, šis uh, hosts atrodas jūsu valstī, tad to ir visticamāk diezgan ātri var izdarīt, bet, ja tas ir um, šis hosts atrodas citā valstī un um, jums nav tieši sakaru ar, ar šo um, pakalpojumu sniedzēju, parasti to nav iespējams tik ātri izdarīt. Turklāt tā, tā ir turpināta vardarbība pret šo cietušo, par ko mēs iepriekš runājām. Digitālie mēdīji uh, ir ļoti laba lieta, tos ir, ar tiem ir viegli dalīties, tos ir viegli kaut kur citur saglabāt, atkal ievietot internetā. Uh, Un kad mēs dzēšam šos attēlus vai materiālus a, dienu, minūšu vai nedēļu laikā, tie ir atkal atrodami internetā, jo tie nav tātad fiziski materiāli, ir simtiem kopiju. Un uh, bieži vien tie tiek pārcelt no viena kontinenta pat uz otru, lai tos nevarētu dzēst. Bet dzēšana beigu beigās ir mūsu galējais mērķis. Mēs vēlamies, lai cietušie būtu vienmēr aizsargāti, bet dzēšana uh, sagādā ļoti liels problēmas. Tomēr mēs to darām, bet bloķēšana tātad tiek izmantota laikā, kamēr materiāls tiek dzēsts. Pieejas bloķēšana nav automātisks um, pasākums. Te, te mēs nebalstāmies uz meklēšanas terminiem, bet ik viens, ik viena mājaslapa, kas ir šajā sarakstā, ir fiziski pārbaudīt, lai skatītos, vai tā atbilst kritērijiem vai pārkāp likumdošana attiecīgajā valstī. Uh, Policija to nevar darīt uzraudzības vietā. Tas ir jādara papildus uh, vis, visiem pārējiem pasākumiem, kas tā tad ir um, pārmeklēšana um, un visi pārējie parastās procedūras sadaļas. Tas nav risinājums, bet uh, profilaks ir tikai daļa no risinājuma. Tomēr tā neizslēdz um, aktīvu iejaukšanos un aktīvu rīcību. Um, reizēm ir tāda ideja, ka ja mēs eh, strādājam profilaktiski, tad nekas cits nav jādara, bet tā nav taisnība. Mums ir jāapvieno šie pasākumi. Eh, tas nesamazina um, materiālus internetā kopumā, bet tas samazina to materiālu daudzumu, kas ir pieejami jums. Un arī gala lietotājiem ir uh, tieši tāda tieši tāda pati situācija. Vienalga, vai materiāls ir dzēsts vai bloķēts, pieejas nav bērni netiek identificēti, bet tādā veidā tiek atbrīvoti resursi, lai to, pie tā varētu strādāt. Mūsdienās daudz, policija lielā mērā strādā ar tādiem tā sauktiem vieglajiem gadījumiem, kad tiek pārbaudītas tīmekļa vietnes, bet tas nozīmē, ka ļoti daudz cilvēku ir iesaistīti šajā procesā un nevar darīt citas lietas. Um, un uh, tādējādi atbrīvojot resursus, mēs varam aizsargāt papildus, um, papildus bērnus. Uh, tas nestrādā ar protokoliem, kā piemēram uh, peer-to-peer, uh, -peer, tātad viens pret vienu, bet um, tātad parastajām tīmekļa vietnēm un attiecībā uz protokoliem nepieciešams uh, izmantot papildus resursus. Mēs nevienu nearestējam šajā procesā, mēs nevienu nenovedam tiesā, mēs vienkārši mēģinam apgrūtināt pieejas iespējas, un tādējādi mēs atbrīvojam resursus, jo būs mazāk uh, lietu saistībā arī internetu nākamajā reizē, kad tā tad tiks um, kāds serveris, um, servera apgrūtināta darbība, tad uh, vairākiem tūkstošiem cilvēku ir problēmas. Bloķēšana samazina tātad um, apmeklējumu skaitu, un mēs padaram uh, domēna īpašnieku atbildīgu par to saturu, jo, ja jums pieder laikraksts, jūs atbildīgi par to, kas ir publicēts šajā laikrakstā. Ja jums pieder domēns, tas nozīmē tieši to pašu, jūs esat atbildīgi par saturu. Tas tiek darīts ar manuālām pārbaudēm, un mēs arī informējam sabiedrību. Jo, ja tad, kad tātad apmeklētājs uzduras šādai lapai, kas ir bloķēta, viņi tiek informēti par to, kādēļ nu, tas notika, kas, kāds bija saturs, ja, ko darīt, ja ir iebildumi. Ja ir jautājumi par likumdošanu, jūs varat izmantot savas valsts likumus, vai arī, piemēram, bērnu tiesības ir aprakstīts. Tātad tā tiek sniegta informācija cilvēkiem, lai uzzinātu vairāk par šo jautājumu, ja viņi to vēlas darīt. Pieejas bloķēšana ļauj interneta pakalpojumu sniedzējiem uzņemties atbildību uh, arī tādā ētiskā kontekstā, un daudzi no šiem cilvēkiem vēlas mums palīdzēt. Viņi nevēlas piedalīties bērnu uh, seksuālās izmantošanas materiālu izplatībā savā uh, tīklā, un šie ir tie instrumenti, kas mums palīdz to darīt. Ir cilvēki, kas nenovērtē, kas nepiekrīt tam, ko dara policija, um, vienalga, kādā veidā policijas darbs ietekmētu viņu privāto dzīvi vai informācijas tātad apriti. Uh, Ir cilvēki, kas nekad nepiekrīt policijas izvēlētajām metodēm, un to mēs, protams, tam mēs varam, tur mēs neko nevaram darīt. Bet šis process ir caurskatāms, tam tas ir izsekojams, un beižā, reizēm tas arī ietekmēs tiesiskos dienestus. Ja tā tad mājaslapā tiek ievietots video, kur tiek izvarots deviņgadīgs bērns, tad um, tas tiek uzskatīts par nelikumīgu uh, saturu, un šī mājaslapa tiks arī attiecīgi um, reģistrēta, tādēļ uh, arī beigās ir uh, atbildīgs īpašnieks. Internetā mēs piemēram tieši tādus pašus standartus kā pārējā sabiedrībā, jo neviens nepieļaus, ka šādi materiāli tiek izplatīti, piemēram, jūsu vietējā veikalā. Protams, cilvēks zvanīs policijai, un tieši to pašu mēs mēģinām panākt arī internetā. Un to darot, mēs skaidri paziņojam, ka mēs kā sabiedrība, kā politi uh, politiķi, kā cilvēki, kā Uh, sabiedrību kopumā mēs nepiekrītam un nevaram pieņemt bērnu uh, seksuālas vardarbības uh, materiālus internetā. Paldies! Thank you very much. Paldies! Šī prezentācija bija ļoti interesanta. Paldies jums par to! Un kā mēs jau teicām mūsu vieslektoriem vakar, būtu ļoti labi, ja jūs varētu atsūtīt savus prezentācijas un visu attiecīgo informāciju rakstiskā formā, lai mēs varētu izdalīt visiem dalībniekiem. Un arī, kad mēs rakstīsim savu gala dokumentu, mums būtu interesanti zināt precīzi visu to, ko jūs teicāt, lai mēs varētu iestrādāt savā tekstā, kalējā deklarācijā. Un tagad es došu vārdu Kristianam Hoppe della mm, federale tedesca, kas eh, pārstāv Vācijas federālo policiju. Es atvainojos, saka priekšsēdētāji, man ir jāiziet uz 20 minūtēm, man ir jādodās uz komiteju, kur ir notiek svarīgs balsojums. Un tāpēc es iziešu uz 20 minūtēm, bet došu vārdu Hopes kungam. Labrīt! Labrīt visiem! Es esmu Vācijas federālās policijas nodeļas vadītājs, BKA saucās mūsu organizācija, un mēs nodarbojamies ar bērnu pornogrāfijas apkarošanu. Es gribētu sākt ar īsu aprakstu par to, ko mēs darām, fotografiju izmantošana, vardarbības formas. Es manā rīcībā ir arī fotogrāfijas, viss ir dokumentēts. Un katru reizi, kad mēs skatāmies šādas fotogrāfijas, tas uh, atkal turpina pārkāpt uh, bērnu tiesības un bērnu pornogrāfijas izmantošana noved pie jaunu pieprasījumu, un tas vēl vairāk palielina iespēju turpināt šādas darbības. Šeit lielākā daļa bērnu pornogrāfijas materiālu tiek izplatīta internetā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 Mēs e, strādājam ar dažādiem internetu saitiem, mēs skatāmies, kādi ir kanāli, kur tiek izplatīti šie materiāli. Mēs e, cenšamies izsekot arī upuru un noziedznieku mījiedarbībai. Un ļoti grūti uh, saprast, ļoti grūti ir iz, izsakot, kādā veidā notiek šīs darbības. Arī par mārketingu, bērnu pornogrāfisko materiālu mārketings, tā arī ir svarīga problēma, un mēs varam eh, ļoti bieži konstatēt eh, tikai šīs mm, adreses sākumu, 3W, un tad pēc tam mums ir jāstrādā ar adrešu izsakošanu. Federālā mm, policija eh, cenšas Eh, trijos veidos apkarot šo pornogrāfiju. Šie trīs veidi, tie vispār attiecās uz visiem interneta darbības veidiem. No sākuma mēs cenšamies identificēt noziedznieku, izmantojot mūsu rīcībā esošos materiālus. Un mēs izmantojam mūsu parasto pieju, mums ir noteikts metods, kā izsekot šo noziedznieku darbību. Mēs eh, sākam ar aktu, mēs konstatējam, ka internetā ir parādījušies kaut kādi jauni materiāli, un tajā pat laika eh, arī āres vai, teiksim, vešana tiesā apsūdzības izvirzīšana. Mēs uzskatām, ka šāda veida pasākumi ir kā paraugs citiem nosiedzniekiem, tas ir tā kā prevencija, kad, kad ir dzirdēts, redzēts, ka kāds ir aizkavēts, un īsnībā tas novērš vai arī bremzē citu noziedznieku darbību. Mēs nevaram kvantificēt, cik daudz mēs tādā veidā esam apturējuši citus noziedzniekus, bet nu, tomēr mēs cenšamies darīt visu to, kas atturētu noziedzniekus no tālāko noziegumu, noziedzīgo darbību veikšanas. Tālāk par attiecībām starp noziedznieku un upuri. Šeit ir iespējami dažādi kontakti, bet mēs pārsvarā strādājam ar internetu. Mēs noziedznieks cenšas identificēt savu upuri internetā, bet šī sadarbība, teiksim, ar noziedznieku upuri internetā tā nav aizliegta. Un mēs cenšamies strādāt ar šiem riskiem, lai mazinātu riskus bet um, ļoti grūti no sākuma ir konstatēt, kur ir noziedzīgs raksturs. Un, lai mēs cīnītos uh, pret šo vardarbību internetā, uh, mēs cenšamies arī identificēt uh, dažādu pornogrāfisko attēlu autoru un tālāko izplatīšanu. mēs cenšamies sadarboties ar citiem internetu resursiem, kā piemēram čatiem dažādiem. Un kopš 93. gada, 1993. gada mēs cenšamies cīnīties eh, pret eh, dažādu eh, šo pornogrāfisko attēlu glabāšanu, pat arī turēt šāds attēls vien kompjuterā skaitās kā noziegums. Mēs par to vajājam tiesiski. Uh, bet um, kopš tā laika internet tehnoloģijas ir attīstījušās un arī viss tehnikas, kā likt šīs pornogrāfiskos attēlus tālāk izplatīt, tie arī ir attīstījušies. Un, kā jau es teicu, izplatīšana un arī izplatīšana vai pārdošana komerciālos nolūkos, visos saitos, kur šī materiāla tiek izplatīti, tas ir pasākums, kas ir krimināls sodams. Es ist mithin die IP-Adresse, die bei der Tat als Spur anfällt. Un... Mēs cenšamies e, arī atrast adresi. Mēs cenšamies izmantot mūsu parastās e, metodes. Mēs e, arī cenšamies tādā veidā konstatēt vainīgo personu. Mēs piešķiram arī attiecīgos numurus attiecīgai personai, cenšamies strādāt aktīvi, lai izsekotu visu noziedzīgās darbības ķēdi. Bet, kā jau es teicu, tehnoloģijas ir attīstījušās un ļoti grūti noziedznieku ir identificēt, jo dažos gadījumos mums ir paveicies, citos mums neveic tik labi. Mēs izmantojam esošos izmeklēšanas instrumentus, vai tie ir pietiekami. Kā mēs varētu izmantot dažādas internetu kopienas, kā mēs varētu grupēt šos kas strādā tā, tā kā internetu kopienās, kas runā vācu valodā. Um, mēs cenšamies izmantot pilnīgi visu mūsu pieredzi cīnoties pret bērnu pedofili. Protams, ka mēs apmaināmies arī ar materiāliem. Un šeit šo informāciju var izmantot tikai, ja ir uh, pieejas pārole. Jā. Mm parastais internetu lietotājs parasti nemaz uh, viņam nerodas apjausma par to, cik lielā apjomā notiek apmaiņa ar uh, visādiem pornogrāfiskiem materiāliem. Un internets būtībā ir veids, kā uh, šo pornogrāfisko materiālu lietotāji pirmo reizi vispār gūst pieeju materiāliem. Un, lai samazinātu iespēju vispār tikt klāt šādiem materiāliem, šāds mērķis ir Vācijā izstrādātam likumam. Un brīva bērnu pornogrāfijas pieejamība uh, pasaules tīmeklī nozīmē pie mums arī sabiedriskās kārtības traucēšanu un apdraudēšanu. Tāpēc bija pieņemts šis likums. Un šie pasākumi, lai ierobežotu pieejamību, var būt tikai kā tādi blakus pasākumi, papildus pasākumi policijas darbībām un tā visa nolūks ir, protams, arī samazināt bērnu komerciālo izmantošanu vai bērnu pornogrāfijas komerciālo izmantošanu. Un gan bērni, gan jaunieši vai pieaugušie, kas bērnu vecumā tika izmantoti, uh, var piedzīvot otraizējo traumatizāciju, ja internetā sastopas ar attēliem, ar saviem attēliem, kas ir uzņemti, kad viņi bija bērni. Un līdz šim mums nav vēl pieredze par to, kā darbojas šis jaunais likums par pieejamības ierobežošanu, jo uz laiku šī. Uh, um, šī likuma darbība ir apturēta, un mēs zinām, ka uh, šie, šī informācija tiek meklēta vai atvērta ļoti bieži. Tās ir, tie ir miljoni reižu. Un šis jaunais likums šobrīd tiek piemērots tādējādi, ka ir iespējams daudz vieglāk panākt lapu vai tīmekļa vietņu dzēšanu. Proti lapas, kas mums ir pazīstamas, um, par ko mēs esam informēti, to dzēšanu var nokārtot dažu nedaudzu stundu laikā. Un mēs arī apmaināmies ar informāciju ar ārzemēm un arī pa šiem kanāliem ir iespējams panākt, lai lapas tiktu dzēstas gan ASV, gan Krievijā. Šeit notiek sadarbība ar iekšlietu ministrijām. Un šis likums nav uzskatāms par alternatīvu dzēšanai, bet gan kā papildinājums. Un līdz um, ir iespējams dzēst kādu tīmekļa vietni. Mēs izmantojam iespējas, ko dod šis likums, kas ļauj uh, apgrūtināt pieeju vai sarežģīt pieeju attiecīgajiem materiāliem. Un lielā mērā tieši no politiķiem, gan no jums, gan no Vācijas parlamenta deputātiem ir atkarīgs, kādu laiku mēs vispār uzskatām par pieļaujamu, cik ilgā laikā mēs, cik daudz laika mēs atlicinām, lai uh, veiktu šo dzēšanas procedūru, lai saņemtu atļaujas un tā tālāk. Un šobrīd mēs mēnesī saņemam apmēram 160 reizes uh, informācija par e, bērnu pornogrāfijas materiāliem internetā. Un šeit nav arī nekādu šaubu par to, ka tās tiešām ir bērnu pornogrāfijas lapas un apmēram 40% lapu ir iespējams apskatīt vienas dienas laikā un pārējās e, paliek e, internetā vēl nedēļu. Līdz ar to šie noziegumi, tātad noziedzīgiem ir iespēja šīs lapas izmantot. Un no policijas viedokļa un novērtējot draudus un uh, prevenciju, šī pieejas sarežģīšana ir viens no tādiem nozīmīgiem elementiem izmeklēšanā. Un jautājuma tehniskā puse šeit ir relatīva. Pat ja man ir izdevies apgrūtināt pieeju lielākai daļai materiāla, arī tas jau ir daudz. Un es nedomāju, ka vajadzētu atteikties no preventīviem pasākumiem tikai tāpēc, ka tos ir iespējams arī neutralizēt vai no tiem izvairīties ir jāizmanto šīs iespējas arī tad, ja tās ir ierobežotas. Un noslēgumā, runājot par bērnu pornogrāfijas fenomenu, tam, protams, ir globāls raksturs. Un tāpēc mēs domājam, ka, ja, ka vislabākos rezultātus var gūt iestādēm visās valstīs darbojoties tīklā, apmainoties ar informāciju un ekonomikai un ražotājiem vajadzētu sniegt lielāku ieguldījumu tieši tādā ziņā. Es šeit runāju par provideriem, uh, ka ir vajadzīga palīdzība noziedzīgo um, nodarījumu identificēšanā. Paldies! Uh, uh, Paldies par jūsu prezentāciju. Tagad vārds Šokundzei. Good morning. My name is Gabriel. Labrīt. Mans vārds ir Gabriela Šo. Es eh, esmu no Finlandes karalists bērnu eksploatācijas apkarošanas un eh, tiešsaistes aizsardzības centra Tā ir tiesība aizsargājušā institūcija, kas tika izveidota apvienotā karalistē 2006. gadā, lai cīnītos pret bērnu eksploatāciju internetā tiešsaistes režīmā. Tas ir, ir kā atbild uz to, ko mēs redzam internetā, bērnu uzticības iegūšana un vēl mērķis ir cīnīties un aizsargāt bērnus no šādu veidu uzbrukumiem. Tad mūsu centrs ir tāds tā kā punkts, kur tiek apkopota informācija par bērnu seksuālo e, eksploatāciju e, internetā. Tad ir iespējams arī atrast interneta saikni. E, mēs cenšamies apkopot informāciju no dažādiem internetu saitiem, vietnēm, kur tiek izmantots, ko bērni izmanto. Uh, Mēs cenšamies izmantot arī informāciju, kas ir eh, dažādām interesantajām pusēm, un ir iespējams arī mūsu organizācija e CEOP, attiecīgi ejot mūsu mājaslapā, paziņot par eh, šādu aizdomīgo saturu. CEOP centrs katru gadu saņem ļoti daudz šādus ziņojumus. Mums ir ļoti daudzi eh, informācijas materiāli par bērnu sagatavošanu vardarbībām darbībām, par uzticības iegūšanu ar nolūku veikt seksuālas darbības. Mums ir arī mūsu darbības ietvaros, tā, tā kā darba grupa, eh, kas ietver mūsu sadarbības partners visā pasaulē, un mūsu mērķis ir cīnīties pret bērnu eksploatāciju. Mēs pēdējo gadu laikā esam kļuvuši par ekspertiem, mēs esam savākuši ļoti milzīgu ekspertu potenciālu šai cīņā, un mēs arī esam Eiropas finanses koalīcijas E, priekšgalā, strādājot kopā ar komisiju, un tikko kā esam mm, pabeiguši arī 14 mēnešu garo pilotu projektu. Mēs atbalstam piedāvāto direktīvas projektu. Šajā direktīvā būs ļoti daudz pasākumu, kas dos valstīm visus tiesiskos instrumentus, kas ļaus cīnīties pret bērnu eksploatāciju. Un vēl svarīgāk, E, šī direktīva ļaus tiesību aizsardzības institūcijām veikt proaktīvas izmeklēšanas pret tiem cilvēkiem, kas izmanto internetu, lai iegūtu bērnu uzticību ar nolūku vēlāk tos izmantot. Arī sankcijas tiks noteikts šai sakarā vienotā veidā. Svarīgi ir atcerēties, ka tiešsaists vide nav neitrāla vide. Bērni ir tīpaši skatās noteiktās vietnēs Un tiem cilvēkiem, tiem noziedzniekiem, kam ir interese par bērniem, tie izmanto savu anonīmo saturu, statusu, lai iegūtu piekļuvu šādiem bērniem un arī attiecīgi iegūtu viņu, uz, viņu uzticību. Tātad sastais pants. Uh, direktīvā ir par bērnu uzticības iegūšanas apkarošanu vai grūmingu. Grūmings tas ir eh, tāds manipulācija process, kuru mērķis ir sagatavot bērnu seksuālām darbībām vai ir iegūt viņa uzticību. Pakāpeniski tātad pieaugušais iegūst bērna uzticību un rezultātā ir iespēja, ka tas novadīs pie seksuālās vārdarbības. Uh, Mēs esam saņēmuši ļoti eh, daudz informācijas, daudz eh, paziņojumu par to, kur kāds pieaugušais ir ieguvis bērnu uzticību šādā veidā. Un ir nepieciešams izvērtēt uzvedības veidus. Ļoti daudzos gadījumos upuris netiek gatavots eh, tikšanās reizē kaut kur ārpusē. Ļoti bieži viņš tiek gatavots tieši seksuālām vardarbības darbībām kameras priekšā. Un mēs cenšamies identificēt šādus nocietniekus, mēs cenšamies aizsargāt upurs no uzbrukumiem gan online, gan arī offline režīma. Uh, Mēs atbalstam arī desmito pantu par diskvalifikāciju, kas saistīta ar notiesājošiem lēmumiem. E, tie bērni, kas jau ir bijuši, tie pieaugušie, kas ir bijuši jau notiesāti par vardarbīgiem aktiem, nevajadzētu viņiem dot piekļuvi brīvu un neierobežu piekļuvi bērnu auditorijai. Apvienotajā karalistē tie, kas ir notiesāti par vardarbību pret bērniem, tie tiek ierakstīti attiecīgo noziedznieku reģistrā, un ir attiecīgi likumdošanas akti, kas neļauj viņiem tālāk strādāt ar bērniem. Un tādās darbvietās, kur ir bērni, tur tiek veikts pārbaudas, lai identificētu šos individus, ka, kuriem ir bijuši kaut kādi notiesājuši lēmumi sakarā ar vardarbību pret bērniem, attiecīgi tie tiek diskvalificēti. 60 tūkstoši pieaugušo trīs gadu periodā no 2007. gada šiem 60 tūkstošiem tika liekts darbs ar bērniem. Uh, Eh, tas skaidri norāda, eh, ka tie, kas ir veikuši noziedzīgas darbības ar bērniem, tie joprojām turpina interesēs par eh, šādu darbu. Un mēs darām visu, lai norobežot šos cilvēkus no kontaktēšanās ar bērniem. CEUP arī vada vadības grupu cīņā pret noziedzniekiem. Mēs uzturam attiecīgos uh, cilvēku sārakstus, kuri ir ietverti kā aizdomīgās personas. Mēs cenšamies izsekot arī viņu darbībām kaut kur ārpusē. Tad vēl 10. pantā ir datu apmaiņas klauzula, un mēs saskaņā ar šo datu apmaiņas principu mainamies ar datiem ar citām dalībvalstīm, citām aģentūram. Attiecīgi mērķis ir aizkavēt šo noziedznieku brīvu ceļošanu uz citu valsti, lai tur gūtu saskarsmi ar bērniem un atkal veiktu vardarbības aktu. Mēs Līdz ar šo datu apmaiņu uzskatām, ka noziedznieku potenciāls tiks būtiski vājināts. Mēs arī atbalstam 21. pantu par satura bloķēšanu, to internetu vietņu satura bloķēšanu, kur ir bērnu pornogrāfijas materiāli. Mēs uzskatām, ka šis pants ir liels debats rezultāts, un mēs to ļoti atbalstam. Ir daži kritiķi 21. pantam, sakot, ka bloķēšana nav efektīva, jo lielākā daļa e, šādu pornogrāfisko attēlu tiek tirgoti citās tīkla vietnēs, bet COP uzskata, ka tomēr e, šāda veida izplatīšana tomēr ir, ir ļoti izplatīta. Ir dažādi uh, pornogrāfiskā materiāla izplatīšanas tīkli. Izmantojot oficiālos tīklus, noziedznieki normalizē savu uzvedību, bet tādā veidā viņi arī kontaktējas ar līdzīgi domājušiem indivīdiem un vairo savu prestižu. Jauno tēlu radīšana un bērnu seksuālā eksploatācija, kas izskatās kā tīkla struktūra, to motivē iespēju iegūt augstāku pozīciju tīkla hierarhijā. Un tad COP cenšas uh, vajāt arī tos noziedzniekus, kas. That blocking is an important law enforcement tool. Pret tādām struktūrām, kas strādā viens pret vienu. Mēs cenšamies arī strādāt ar rehabilitāciju, bet rehabilitāciju kavē tu, tas, ka attēlus, ka, ka noziedznieki var šos attēlus iz, izplatīt bez sodīšanas. Un mēs un esam jau esam konstatējuši, ka un esam gribam pasvītot arī to, ko teica iepriekšējie runātāji, ka šī bloķēšana varbūt kavē atkārtotu viktimizāciju. Bet tagad nonāku pie tā punkta, ko teica arī mūsu kolēģis no Interpola. Website slēgšana nevar notikt ātri. Mēs uzskatām, ka labāk vajadzētu izņemt šo saites un nevis bloķēt. Tomēr bloķēšana arī ir efektīva taktika. Un to var izmantot, kamēr notiek vēl izmeklēšanas aktivitātes. Paldies! Uh, much, Paldies. Tālāk lūdzu vārds uh, Vēlers kundzei. Labrīt! Es ilgi strādāju par psiholoģiju un strādāju ar bērniem, kas cietuši no seksuālās vardarbības nu jau 20 gadu garumā. Un, manuprāt, tas, kas šajā diskusijā trūkst, ir tātad upuru redzējums. Un tā vietā, lai teiktu, ko es uh, gribēju teikt, mēģināšu paskaidrot, par ko tad mēs īsti runājam, varbūt tas atbildēs arī uz vakardien uzdotiem jautājumiem. Pieņemsim, ka ir maza meitenīte vai puisīts, seši gadi vecs, uh, tātad sākumā bija bērnu dārzā, un uh, tur bija apmācības attiecībās to, ka ir jāsaka nē, ja ar, uh, viņam tiek piedāts nepiedienīgas darbības. Uh, Viņš um, iet uz skolu, viņa vecākiem nav īsti daudz laika, un viņam ir ļoti labs draugs apkaimē. Tas ir, viņu sauc Džons, un uh, Džons tātad sāk ar bērnu um, nodarboties, vecāki ir ļoti priecīgi, jo viņš tātad rūpējas gan par māju, un rūpējas arī par viņu bērniņu. Beigās viņš sāk pieskarties šim mazajam bērnam, un bērnam rodas problēma, jo ir šis lieliskais cilvēks, kas ļoti labi zina, ka vecākiem uh, viņš patīk tā, tad kam, kam man to teikt, jo pat ja es pateikšu to mammai, tad, nu, to es nevaru darīt, jo viņa jau nevar iedomāties to, ko es gribu pateikt, un man ir kauns. Un tas nozīmē, ka Džons savas darbības turpina un sāk um, izmantot šo puisīti vai meitenīti, un tas notiek gan um, orālā veidā, gan anāli, gan uh, citādi. Un jebkurā gadījumā vecāki nesaprot šo problēmu, kas notiek. Problēma ir tāda, ka šim bērnam Džons patīk, jo viņš patiesībā rūpējas arī par viņu. Un viņš tikai grib, lai viņš pārtrauc darīt to, kad viņš dara uh, bērnam pāri, bet to ir ļoti grūti pateikt. Tas nozīmē, ka bērni reizēm kaut kādas zīmes it kā izrāda, kaut ko pasaka, bet neviens jau nesaprot, jo neviens jau nevar iedomāties, ka manā apkaimē, manā ģimenē, manu paziņu laikā es pazītu kādu, kurš izmanto bērnus. Un ja mēs izmantojam statistikas datus, tad visticamāk arī šajā telpā ir kādi uh, cietušie, kas nav identificēti, kā arī uh, šādu nodarījumu veicēji, kas nav identificēti. Par to mēs runājam, un tas ir tas, ko mēs negribam atzīt beigās šis bērniņš pieaugot uh, saprot, ka vardarbība turpinās un bērni atrod savus veidus, kā cīnīties ar šo problēmu. Tad puisīts vai meitenīte saprot, ka Džons um, vai nu uzņem attēlus, vai arī filmē video, un tas situāciju padara vēl smagāku, jo tagad viņš uh, šantažē bērnu un saka, ja tu kādam to pateiksi, tad es viņiem parādīšu šo materiālu, un tur ir, rakst, un tur ir parādījis, ka tu gribēji, lai tas notiek. Neviens tev neticēs. Tas, ko es gribu teikt, ir, ja mēs kā pieaugušie nerūpēsimies par bērniem un mēs kā pieaugušie nesāksim saprast, par ko mēs īsti runājam, un to, ka cilvēki mūsu paziņu lokā dara to, ko viņi grib darīt ar bērniem, tādēļ vien, ka mēs nepievēršam pietiekumu uzmanību, nekas jau nemainīsies. Jo iespējams, ka mazais puisīts vai meitenīte teiks nē Džonam, bet bet viņš jau neklausīsies. Tādēļ bērniem ir nepieciešami pieaugušie, kas par viņiem rūpētos. Un ja šie attēli vai materiāli pēc tam tiek izmantoti peer-to-peer -peer tīklos vai arī publiskoti internetā, tas bērniem dzīvi vēl vairāk sarežģīja, kā jau uzsvēra pārējie runātāji, jo tagad šis kauns ir padarīts publisks. Manas sliktākās ba bailes, manas ļaunākais brīdis dzīvē nu ir publisks un es nevaru kontrolēt uh, to, kas skatās šo materiālu, kas ar mani notika, kad man bija seši gadi. Un, ja mēs pavisam atklāti runājam, pat dzēšot šīs mājaslapas, mēs nekad nevaram būt pārliecināti, ka šis materiāls no jauna neparādīsies internetā vai šajos pēt, pēt, pēt, pēt tīklos, jo mēs nezinām, kas kuram ir datorā un kāda informācija tiek izplatīta. Tas pats attiecas arī uz grūmīgu, uz šo uzticības iegūšanu. Ja man ir 12 gadi un man Um, es īsti nesaprotos ar vecākiem, kā bieži gadās uh, jauniešiem ar vecākiem šajā vecumā. Tātad es internetā satieku kādu jauku cilvēku. Nu, viņš jau varbūt tik daudz nemelo, varbūt viņš saka, viņam nav 40, bet 30 gadu, nu tas jau nav nekas traks. Vai varbūt viņš man pateiks, ka viņš ir precējies un viņam ir trīs bērni. Un tas, ko viņš darīs tieši saistē, bija tas pats, ko izdarīja Džons. Viņš uzsāks ar mani attiecības un viņš pārkāps manas robežas un uh, un liks man darīt tādas lietas, ko es negribu darīt, bet es nezinu, kā ar to tikt galā. Uh, jo man šis process ir pārņēmis. Protams, es uh, mācījos un es zinu, ka man vecākiem vajadzētu to pateikt, bet kā lai es to pasaku vecākiem vai arī savam skolotājiem, ka ir šis puisis, ku, ar kuru pēdējo trīs mēnešus es esmu čatojis, kurš neko it kā, se, um, kurš uh, tagad man liek uh, izģērties webkameras priekšā, liek masturbēt, un uh, tad saka, jā, bet ja tu kādam pateiks, tad es šos attēlus uh, izdalīšu, publiskošu, un te, neviens tev neticēs. Problēma ir tāda, ka ja mana ģimene un tuvie man nesapratīs, ka 12 gadu vecumā, pat ja es kaut ko grib, mēģinu teikt, pat ja esmu inteliģents cilvēks, bet man nav nekā pret šo cilvēku, es neko nevaru izmantot, preš, lai cīnītos ar šo cilvēku, kas mani izmanto. Tā tad vienmēr uh, spēks ir tā, uh, cilvēka rokā ir, tātad tas ir pieaugušais, kas izmanto seksuāli bērnus. Turklāt um, mēs nedrīkstam aizmirst arī par to, ka sievietes seksuāli izmanto bērnus, un par to mēs negribam runāt. Jo ikviena sieviete ir potenciāli māte, un viena, ikviena māte potenciāli ir laba māte. Tomēr mums jāņem vērā visas iespējas un um, viss, kas var notikt. Tātad, ja mēs sakam, mums vajadzētu papildus profilaks, tam es varu pilnībā piekrist. Bet šī profilakse, tai nebūs nekādu rezultātu, ja mēs nerunāsim par pieaugušajiem, kam ir jārūpējas par bērniem un uh, pusauģiem, kas ir viņiem apkārt. Mums viņi ir jāapmāca un mums jā, jām jāiemāca viņus uh, domāt tā, kas viņiem ļaus nerīkoties paniski, uh, tātad nekrist panikā, bet uh, rīkoties pareizi un spērt pareizos soļus. Tātad, ja mēs runājam par, par mūsu paziņām, es, piemēram, domāju par savu brāli, es negribētu zināt, ka viņš veic šādas darbības, bet ja bērns izrāda šādas, uh, so, šādas zīmes, uh, ja ir kaut kas šķiet, ka varētu nebūt kārtībā, ir jāuzzina, kas notiek un kāds ir. Uh, kāda ir situācija? Vācijā ir uh, sniegti dati, tātad iesniegumi par 11961 uh, pieteikums, un tas nozīmē, ka tie ir 32 bērni, kas katru gadu, 2009. gadā, uh, katru dienu tika seksuāli izmantot, un tie ir tikai tie gadījumi, kas tika uh, par kuriem tika ziņots policijā. Es ceru, ka jūs saprotat, cik sarežģīti ir bērniem atklāt šo informāciju un vēl grūtāk ir vērsties policijā. Tas nozīmē, ka īstos datus mēs neuzzināsim. Bet, ja mēs tagad nesāksim rīkoties un mēs nesāksim harmonizēt mūsu likumdošanu un nesāksim ņemt vērā to, ko mēs šodien zinām, un ja mēs neveiksim visus pasākumus, kas ir jāveic, lai uh, aizsargātu bērnus gan tagad, gan arī nākotnē, tad mums vajadzētu patiešām par sevi nokaunēties. Mēs nedrīkstam izlikties, ka bērni ir mūsu nākotne, jo mēs patiesībā par viņiem nerūpējamies. Pasaulē ir lieliski bērni, kas um, ļoti labi apzinās, kas viņi ir, viņi dzīvo ļoti labā vidē un tā tālāk, bet ir ļoti daudz arī bērnu, kam nav cilvēku, pie kā viņi var vērsties. Un tie ir tie bērni, par kuriem mums ir jārūpējas un īpaši jāatbild. Tādēļ uh, mūsu organizācija uh, ļoti priecājas par direktīvu un direktīvā iekļautajiem pasākumiem. Protams, vēl aizvien to var papildināt. Bet, ja šī direktīva netiks pieņemta, tad mums visiem ir jāiet mājās un jāsaka bērniem, ziniet, nu, tas, kas bija jādara, mēs, mēs nepaveicām to. Paldies! Adesso la parola. Paldies, un tagad došu vārdu Jernam Selstromam no Zviedrijas. Zviedrijas policijas pārstāvis. Labrīt, mans vārds ir Jerns Selstroms. Es vādu bērnu aizsardzības uh, nodaļu uh, policijā Zviedrijā. Ļoti priecājos būt šeit. Un jādomā, ka um, jūs man uzklausīsiet, es pastāstīšu par to, kas notiek Zviedrijā. Es parasti nerunāju no papīra. Uh, bet man ir grūti ievērot man iedalīto laiku, tāpēc es, es tomēr lasīšu. Zviedrijā sadarbība ar internetu provideriem ir uz brīvprātīgiem principiem, un mēs ievācam informāciju par interneta lietotājiem. Mūsu praktiskā darba puse ir tā, ka darbs ir diezgan nu, tāds, tas neprasa lielu finansiālo ieguldījumu, arī ne lielu personāla daudzumu. Un uh, runājot par interneta cenzūru, Tas ir jautājums, kas arī Tomēr jāsaka, ka šis uzdevums nav saistīts ar izteiksmes brīvību, nav piekļuve autortiesībai sargātam materiālam. Šeit mēs runājam par to, ka vajadzētu limitēt piekļuvu materiālam, kur ir bērnu pornogrāfiskais materiāls. Es runāju par tādiem attēliem, kur bērns tiek izvarots kameras priekšā un līdzīgiem. Un es nespēju izprast ka, to, ka cilvēki negrib apturēt šo materiālu izplatīšanu, tā kā bērnu izvarošanu, kā mēs priekšā ļoti bieži šie materiāli cirkulē pat vairākus mēnešus. Mēs saprotam, ka šeit ir problēma ar bloķēšanu. Eh, pēdējo gadu laikā, trīs, gadu, trīs gadus atpakaļ, mēs sākām darboties šajā jomā un esam panākuši diezgan labu rezultātu. Lai gan mēs atbalstam arī trešās puses iesaistīšanos pie websaitu bloķēšanas, uh, Mēs esam iesaistījušies arī projektā, kur piedalās finanšu sektors par to, kā apturēt maksāšanu par piekļuvi šādiem materiāliem. Šis ir brīvprātīgs darbs, bet mums ir izdevies iesaistīt lielākās Viedru bankas, arī ir lielie interesi no Mastercard, no vīzas attiecīgām filiālēm mūsu valstī, un tas ir svarīgi svarīgi atzīmēt, ka komerc e, lapas, kur ir bērnu pornogrāfiskie materiāli, šādas lapas ir samazinājušās skaitliski pēdējo gadu laikā, lai gan e, mūsu rīcībā ir funkcionālā koalīcija, mums, mēs varam to iedarbināt, ja problēma atkal pieaugs ir praktiskie darba uzdevumi, tāpat kā bloķēšanā, ir vienkārši ir diezgan leontāri to izdarīt, daudz spēka, daudz personāla tas nav vajadzīgs. Mēs piedalāmies arī uh, Eiropas finansu koalīcijas darbā, par to Gabriels Šovi jau ieminējās. Mēs cīnāmies pret bērnu eh, fotogrāfiskiem materiāliem, bet eh, vai jūs zinat, cik daudz no šiem nofotografētajiem bērniem, ko mēs redzam internetā, cik daudz tie ir atpazīti, identificēti, vai kāds var minēt kādu ciparu? 1852 bērni ir atpazīti, tie ir arī reģistrēti Interpolā, mm, tur ir attiecīga informācijas eh, reģistrēšana. Tātad 1852 cilvēki visā pasaulē tiek identificēti kā tādi, kas parādās šajos attēlos, eh, bet var uzreiz jums teikt, ka ir daudz vairāk bērnu, kas parādās šādos materiālos, daudz lielāks ir to skaits. Identitācijas darbs aizņem ilgu laiku, tur ir nepieciešams iesaistīt arī starptautiskos spēkus. Mēs atbalstam parlamentu institīvu. Mums patīk šī ideja, ka būs obligāti noteikumi, kas būs saistoši visās dalībvalstīs. Dalībvalstīs nebūs vairs iespēja aizbildināties ar kaut kādiem ieganstiem, lai cīnītos pret šiem noziegumiem, par kuriem mēs šeit diskutējam. Uh, ar jauno direktīvu būs vieglāk arī e, strādāt provideriem, ja viņi, viņu rīcībā būs šāda likumdošana. Tad katru reizi pakalpojumu sniedzējiem nevajadzēs izskaidrot, kāpēc tiek veikts kaut kādas darbības. Kaut gan Zviedrijā šī problēma nav īpašās jaunā likumdošana arī liks pāriem provideriem sadarboties pat arī tiem pakalpojumu sniedzējiem, kas uzskata, ka viss internetā visam jābūt par brīvu. Mūsu darbs ir saistīts arī ar citiem noziedzīgiem notarījumiem, bet te mēs neatbalstam šo sasaisti. Nevajadzētu izmantot šāda veida e, likumdošanu, lai apturētu cīņu pret vārdarbību pret bērniem. Nu, tas likumdošanā skaidri jāformulē. E, šāda veida materiāla izmantošana nav pamatota. Šeit galīgi nav nekāda saikne ar materiālu, ko aizsargā autortiesības, te nav saistība nekāda ar izteiksmes brīvību, tāpēc, ja tāds saturs tiek koncentrēts, tad jābūt spējai arī to dzēst un mest ārā. E, pirms dažiem gadiem es runāju par iespēju lomu bērnu pornogrāfiskā materiāla izplatīšanā. Tā bija intervija vācu mēdījiem. Es teicu, ka ietekme no šādas darbības ir zema. Un tā tas arī ir šobrīd. Kāpēc? Tāpēc, ka ir tikai nedaudz valstu, kas izmanto šos, šīs tehnoloģijas, un, lai redzētu tādu lielāku ietekmi uz izplatītājiem, mums vajadzētu sadarboties daudzākām valstīm. Mēs varētu, teiksim, sarunāt, salīdzināt ar šļūtenēm, kas tek, ka ir nepieciešama, ne, nevar to savākt tikai ar spaini, to ūdeni vajadzīga vesela sistēma, tad jārīkojas kolektīvi. Mēs sākām savu darbu pirms vairākiem gadiem, tāpēc arī mums ir zināma rezultāti. Es turpināšu šo darbu ne tikai sevis dēļ vai jūsu dēļ, bet bērnu dēļ. Labāk ir darīt kaut ko, nekā pavisam neko. Paldies! Grazie. Um, allora potremmo uh, iniziare. Uh... Paldies. Tagad mūsu od, šīs sesijas darba otrā daļa. par pilsonisko sabiedrību. Jautājums mēs uzdosim pēc šīs otrās sesijas. E, ci sono domande? No, non ci sono. Lūdzu, vai ir tagad jautājumi? Nē, šķiet, ka ne. Nē, ir gan. Lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Jūs runājāt par internetu provideriem un interneta lietotājiem. Es nezinu, vai es pareizi sapratu, vai materiāla izplatītāji vienmēr apzinās, ka viņi izplata materiālus. Es īsti nesapratu, varbūt, ko jūs teicāt. Šaus kundze runāja par uh, tādu nu, noziedznieku reģistru, un man ir jautājums, kas notiek ar šiem noziedzniekiem, kas meklē darbu Un Fon Veilers kundze, jūs runājāt par to, ka bērns bieži izmanto cilvēku, kam viņi uzticas, un bērni domā, ka neviens viņiem neticēs, ja viņi stāstīs, kas ar viņiem ir darīts. Un patiesībā ir gadījumi, kur izmantotāju eh, sievas vai, vai partneres um, nu, izvēlās neiejaukties eh, šajā problēmā. Kā jūs domājat, kā šo problēmu var risināt? Vai bērnam jāuztver ar aizdomām jebkurš cilvēks, kas viņam tuvojās, vai ir drīzāk jābūt tādai zināmai sapratnē par signāliem, kas viņam ir jāsaprot. Un vai viens no veidiem, kā cīnīties ar problēmu, nebūtu kontrolēt, kas atrodas bērnu kompjūteros. Paldies! Ja, ich glaube, ich habe Ihre Frage so verstanden. Es domāju, es, ja es pareizi jūs sapratu, saka runātājs, vai noziedznieki zina, ka viņi ievieto internetā bērnu pornogrāfijas materiālus. Jā, tieši tā ir, viņi to ļoti labi zina. Un jautājums, vai cilvēki negribot eh, konfr tiek konfrontēti ar bērnu pornogrāfiju, arī šādi gadījumi ir un notiek. Uh, Nē, tas nav tas, ko es jautāju. Es jautāju par cilvēkiem, kas par šiem provideriem, kas apkalpo providerus. Cilvēki, vieni cilvēki ievieto bildes internetā, bet citi nodrošina provideru darbību, lai vispār šī informācija izplatītos. Vai ir iespējams, ka cilvēki uh, kuriem pieder tīmekļa vietnes, nav pie vainas uh, par to, kas šajās tīmekļa vietnēs nonāk, kāda, kāda rakstura materiāla. Varbūt es vienkārši esmu pārāk liels analfabēts kompjūteros. Jā, atbildi ir dažkārt tā ir un dažkārt nē. Ja jums, piemēram, ir. Ja jums, piemēram, jūs esat informēts par to, ka šāda informācija tiek ievietota jūsu lapās, jums ir jāuzņems pilna atbildība par to. Jā, to var uztvert kā nolaidību. Ja jūs gribat, es varu papildināt šo atbildi, saka Hopes kungs. Vācijā ir tā, ka provaideri kas piedāvā uh, iespēju ievietot datus, viņiem nav pienākuma aktīvi pārbaudīt, kas ir viņu lapās. Ja viņi uzzina, tad viņiem ir aktīvi jādarbojas, bet ja nē, ja viņi nezin par šādu informāciju, tad viņiem nav atbildības. Tad, kā teica kolēģis, atbildi ir gan jā, gan nē. Ir provideri, ko var nosaukt par tādām uh, melnajām aitiņām, bet ir arī cilvēki, kas uh, no šiem provideru uzturētājiem, kas nezina par visu, kas atrodas viņu piedāvātajos internet resursos. ja šodi, šobrīd vairāk nav jautājumu, tad nākamā sesijā pirm es gribētu lūgt Diānai Sataunai, Pīteram Robinsam, Džo Maknamī, Džon, Džonam Karam ieņemt vietas pie galda.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 And here. Okay. And here is Miss, Mrs. Di Paoli instead of Mr. Neri. Di Paoli. Paoli. Okay. Allora, iniziamo questa... Tātad sāksim mūsu nākamo sesiju. Kā pirmā uzstāsies Diāna Satonas kundze. Viņa pārstāv NSPCC no apvienotās karalistes. Lūdzu. Paldies par iespēju pārstāvēt manu iestādi šajā lokā un pastāstīt, kāpēc mēs uzskatām, ka direktīvas projekts ir ļoti nozīmīgs dokuments likumdošanai Eiropas Savienībā. Manis pārstāvētā iestāde ir svarīgākā eh, nevalstiskā organizācija, kas strādā jau 103 gadus un uh, tieši bērnu aizsardzības jomā. Mēs cieši sadarbojamies ar Eiropas nevalstiskajām organizācijām tieši šīs direktīvas izstrādē, un mēs izmantojam savu pieredzi, arī daloties informācijā, kas ir uzkrāta. Dal Eiropas Savienības dalību valstīs. Kāpēc ir svarīgi, lai Eiropas Savienībai būtu likumdošana? Dalību valsts līmenī mēs redzam, ka dažādi aspekti Uh, piemēram, brīvāka cilvēku kustība, pārobežu kustība, jaunās tehnoloģijas. Tās tie visi ir jautājumi, kam ir Eiropas dimensijas vai starptautiskas dimensijas, un ar tiem tos nav iespējams ņemt vērā vai kaut kā risināt tikai nacionālā līmenī. Tieši tāpēc NSPCC atbalsta šo direktīvu. Mēs esam piedalījušies debatēs un esam gan parlamentam atgādinājuši, ka tam ir saistības, ko uzliek uh, vienošanās par cilvēku tiesībām, un tas ir jāatspoguļo arī likumdošanā. Uh, visas Eiropas Savienības dalībvalsts ir ratificējušas Eiro, eh, apvienoto nāciju bērnu aizsardzības konvenciju vai bērnu tiesību aizsardzības konvenciju un arī uh, pamatiesību hartā ir runa par to, ka bērnu tiesībām ir jātiek aizstāvētām. Kāpēc šī direktīva ir tik būtiska? Šeit ir paredzēts slēgt vairākus eh, baltos plankumus Eiropas Savienības likumdošanā, aizpildīt robus šajā likumdošanā. Un eh, runa ir lielā mērā par uzlabotu startautisku sadarbību bērnu aizsardzībā, bet apvienoto nāciju eh, ziņojumā 2003. gadā ir atzīts, ka pašlaik eso, spēkā esošais pamatlēmums ar to nepietiek bērna aizsardzībai, ņemot vērā um, pašreizējo situāciju. 2003. gada um, pamatlēmumā runa ir par sodīšanu, bet tagad mēs gribam likt arī daudz lielāku uzsvaru uz prevenciju, uz profilaksi. Par vairākiem no šiem jautājumiem runās mani kolēģi, tāpēc es gribētu runāt par ļoti svarīgu jautājumu par desmito pantu, par prevenciju, proti kā novērst bērnu izmantošanu, lai līdz tai vispār nenonāktu. Dalībvalsts apmainās ar informāciju par uh, noziedzīgo nodarījumu uh, um, veicējiem, uh, bet ir nepieciešams pastiprināt, pastiprināt sadarbību. Mēs zinām, ka cilvēki, ko mēs devējam par pedofīliem, ir gatavi darīt ļoti daudz, lai nonāktu bērnu tūmā. 2006. gada pētījums apvienotajās nācijās liecināja, ka Uh, bieži noziegums izdara cilvēku no bērnu tuvāko cilvēku loka. Piemēram, uh, vecāki, citi radinieki, sporta treneri, mācītāji un citi. Uh, cilvēki mēģina nokļūt bērniem tuvumā, arī uzņemoties dažādas brīvprātīgas aktivitātes vai meklējot attiecīgu, attiecīgu darbu. Uh, Dala, um, darba devējiem ir jābūt iespējai noskaidrot, kāds, kāda informācija ir policijas reģistros par cilvēkiem, kas tiek uzņemti darbā, lai strādātu ar bērniem. Ir svarīgi ir jābūt iespējai eh, pārbaudīt cilvēkus, ievācot par viņiem eh, jebkādu informāciju, kas varētu būt nozīmīga, ja viņi grasās strādāt ar bērniem. Un ņemot vērā lielo cilvēku skaitu, kas uh, šķērso Eiropas Savienības robežas, informācija liecina ka šeit notiek tāda liela darba spēka kustība, un gan apvienotajā karalistē ierodas cilvēki no citām Eiropas valstīm, gan kustība notiek arī pretējā virzienā. Un mēs esam iecerējuši, apņēmušies veikt tādas um, nu, smalkākas vai detalizētas pārbaudas par cilvēkiem, kas no ārzemēm ierodas apvienotajā karalistē un vēlas strādāt ar bērniem. Ir jānovērš iespēja, ka um, noziegumi tiek um, izdarīti arī turpmāk, vai tas būtu citā valstī vai citā darba vietā. Un mēs esam konstatējuši, ka cilvēki, kas ir bijuši tiesāti par nodarījumiem pret bērniem, arvien biežāk izvēlas doties strādāt uz citām valstīm. Ir jābūt labākām sistēmām, kā šādas personas identificēt. Dažās dalību valstīs ir vieglāk atrast šādas darba vietas, kur var strādāt ar bērniem. Uh, Un sadarbībai tāpēc starp dalību valstīm ir jānotiek tik augstā līmenī, lai tiktu pasargāti bērni jebkurā valstī, neraugoties uz to, kur nu šie noziedznieki ierodas. Ir jāsamazina risks, kam ir pakļauti bērni, un Eiropas Savienībā ir bijusi diskusija par virkni dažādu pasākumu. Uz Um, un mēs, protams, ceram, ka tam visam būs efekts, bet ir daudz vēl darāmā, lai dalība valstis varētu pilnībā, ļoti efektīvā veidā apmainīties ar policijas vai tiesāto personu reģistru informāciju. Un šobrīd arī mēs vērojam, ka ir valsts, kas nemaz tik labprāt nevēlas šo informāciju izdot ja informācija ir iegūda, nevienmēr to ir viegli izmantot, varbūt tā ir jātulko, varbūt ir grūti atrast, kā to varētu pārtulkot, varbūt tā eh, nāk no valsts, kurā ir pilnīgi cita veida tiesību sistēma. Šeit pastāv dažādas problēmas. Arī runājot par jēdzienu definīcijām, izpratne par jēdzieniem 27 dalību valstīs var atšķirties par to, kas ir seksuāls noziegums pret bērniem. Un analizējot informāciju par uh, seksuālajiem noziegumiem pret bērniem, mēs redzam, ka, kā es jau teicu, dalību valstīm ir jāuzlabo gan sistēmas savā valstī, gan sadarbība startautiskā attiecībā uz to, lai apgrūtinātu notiesātajām personām vai aizdomās turamajiem um, stāšanos darbā, kur viņiem būtu pieeja bērniem. Un mēs ņemam vērā to, kas tiek runāts debatēs izstrādājot šo direktīvu. Un es gribētu varbūt īsumā pieskarties dažām lietām. Pirmais par bērna definīciju. Tas ir ļoti skaidri definēts uh, bērna tiesību ANO konvencijā un arī Eiropas padomes konvencijā par cīņu pret seksuālo izmantošanu. Un jēdzienu bērns nevajadzētu jaukt ar tā saucamo jēdzienu piekrišanas vecums. Runājot par uh, vizuāliem materiāliem, kas tiek izplatīti, mēs redzam, ka pētījumos uh, tas ir vēl viens faktors, kas var lielā mērā pastiprināt uh, cietušā bērna uh, ciešanas un pārdzīvojums, zinot, ka šie attēli tiek izmantot internetā. Un ir daudz lielākā mērā jāaktivizē um, process, kas ļauj uh, likvidēt vai bloķēt vai dzēst attiecīgās lapas. Un sestais pāns par tā saucamo iepazīšanos un uzticības iegūšanu internetā, jeb grooming. Um, šeit apvienotāja karalistē ir paredzēta noteikta politika, ir noteikts pasākumu kopums, kā izglītot bērnus uh, par to, kas viņus apdraud no interneta. Paldies! Grazie, eh, la parola. Paldies. Tagad dodam vārdu Rob Robinsa kungam, kas pārstāv Internet Watch Foundation, interneta uzraudzības fonds. Lūdzu. Labrīt. Šodien esmu ieradies runāt ar jums par apvienotās karalistes pieredzi attiecībā uz bloķēšanu un bloķēšanas pasākumiem. Tā organizācija, ko es pārstāvu sniedz šo pakalpojumu, internetu pakalpojumu sniedz, sniedzējiem, un mēs arī izstrādājam sarakstu, um, tātad, uh, ko mēs sniedzam pāriem uzņēmumiem pasaulē. Tā ir taktika, kas ir kas tiek izmantota, lai cīnītos ar pornogrāfijas materiālu izplatīšanu un papildinātu tie, uh, tiesību sargājošo iestāžu darbu, kā arī pārējās iestādes, kas cenšas pasargāt bērnus un noteikt uh, nodarītājus. Kamēr šāda situācija turpināsies, vienmēr būs tātad laika atšķirība starp um, lēmumu pieņemšanu un to reālo īstenošanu vai ir tādi uh, pierādījumi, ka bloķēšana un uh, dzēšana darbojas. Šodien es varu teikt, ka pirms diviem gadiem, kad mēs sniedzām sarakstu, bija uh, 15 tūkstoši aptuveni um, šo vietnes šajā sarakstā, bet pēc gada, uh, pateicoties mūsu partneru uh, un uh, pēc gada tas bija samazinājies uz 8 tūkstošiem. Šodien tie ir 400 māja, tās ir 400 mājaslapas, kurās ir um, šie bērnu pornogrāfiska rakstura materiāli. Un no tām tikai dažas no šīm lapām ir bijušas internetā ilgāk par mēnesi. Tas nozīmē, ka paziņojums un uh, tātad dzēšanas sistēma beidzot ir sākusi reāli darboties. Um, Mūsu fonds ir pašregulējoša iestāde, daļu finansējumu saņemam no Eiropas Savienības un arī nozares, tajā skaitā daudziem interneta pakalpojumu sniedzējiem, moba, uh, mobilie operatori un uh, dažādas citas iestādes. Mēs uh, strādājam starptautiskā līmenī arī ar HOPE um, tātad zvanu centrālēm un mēģinam rast risinājumu šai problēmai. Kopš 96. gada esam uh, saņēmuši un izstrādājuši aptuveni 30 tūkst, 13 tūkstošu ziņojumu, lai saprastu 300 tūkstošu ziņojumu, 30, 13 gadu uh, pieredze mums ir, lai ar tiem strādāt. Ja mēs runājam par um, bērnu pornogrāfisko materiālu saturu internetā, par tiem tiek ļoti daudz runāts. Mūsuprāt, tā ir tikai maza daļa no kopējā interneta satura, un lai arī mēs tomēr uzskatām, ka tā ir ļoti, uh, tas ir ļoti smags un svarīgs izaicinājums. Internets ir uh, vide, kas ātri mainās. Noziedznieki izmanto tehnoloģijas, kas paši vai nu uzņem vai iegādājas šos materiālus. Tehnoloģijas ir ļoti sarežģītas. Un uh, darbības metodes ir daudz uh, oportunistiskākas, kā arī uh, tiek izmantoti legāli pakalpojumu sniedzēji, lai to padarītu. Uh, šis tātad loks, kādā veidā materiāli tiek uh, publiskot, ir ļoti plašs, un mēs zinām, ka ir arī savstarpēji saistīti tīkli, kur ir uh, bērnu uh, tātad uh, pornogrāfijas mājaslapas un, um, un tātad iestādes, kas tos automātiski uh, apdeito un tiek izmantots arī automatizētas sistēmas, lai varētu pātrināt un um, sarežģīt um, izmeklējumu procedūru. Tehnoloģijām attīstoties arī uh, cī, nepieciešams atjaunināt um, tātad cīņas tehnoloģijas, un mēs nevaram paredzēt, kas notiks nākotnē. Na, nacionālās uh, policijas iestādes, tām ir tomēr ierobežoti resursi, lai varētu veikt ilgtermiņa um, izmeklēšanu, kas uh, bieži vien ir arī vairāku kontinentu plašumā. Tas nozīmē, ka mums visiem ir sava loma, lai padarītu internetu par drošāku vidi. Mums jāstrādājas, lai risinātu šo problēmu. Ir vairāk stratēģijas un taktika, kas uh, ļauj samazināt šī satura pieejamību bet, diemžēl, nav nekāda starptautiska nolīguma vai vienošanās par šo taktiku. Tas nozīmē, ka dažas valstis, piemēram, cik mēs zinām, nav izstrādājušas sistēmu ātrai un efektīvai šī satura dzēšanai no interneta. Turklāt dažās valstīs arī turpinās diskusijas attiecībā uz to, kas būtu jādzēš un kam ir tā tiesības vai uh, autoritāte paziņot uzņēmumam, ka tas būtu jādzēš un kurā brīdī uh, izmeklēšanas gaitā tātad šis saturs būtu jāatdzēš. Ideālā sistēmā būtu tikai viena uh, šāda tiesības sargājuša iestāde uh, vai vienība, kas strādātu, lai šī, šo mērķi sasniegtu, jo, jo bieži vien raģi, reģionālās un vietējās struktūras nevar paspēt vienkārši izsekot šim procesam. Un lai arī ir vienošanās, ka bērni ir jāizglāb no ciešanām un uh, um, šie nodarītāji ir jātiesā, tomēr ir dažādas pieejas problēmas risināšanai un tajā skaitā arī, piemēram, saturs ir pieejams, kamēr notiek izmeklēšana, un tas viss sarežģīja uh, mūsu mērķu sasniegšanu. Ja mēs runājam par tīkla līmeņa bloķēšanu, tad um, par to jau gadiem ilgi tiek runāts, un arī uh, um, ir izstrādāta URL, uh, izstrādāts URL saraksts uh, kopš 2004. gada, un tagad aptuveni 60 uzņēmumu apvienotajā karalistē brīvprātīgi izmanto šo sarakstu, tajā skaitā arī uh, pārējā pasaulē, tie ir internetu pakalpojumu sniedzēji, mobila operatori un tā tālāk. 98,6% no visiem interneta uh, pieslēgumiem tātad ir saistīti ar uzņēmumiem, kas izmanto šo uh, IVF sārakstu. Un apvienotajā karalistē mēs tātad strādājam pie tā, lai šis saturs tiktu dzēsts, un ja tas notiek ārvalstīs, tad tas uh, uh, detaļas tiek nodots InHope hotline partnerim, lai varētu attiecīgā valsts arī savā likumdošanā izmantot attiecīgās procedūras un cīnīties ar šo gadījumu mēs izvērtējam attēlus, un tas tiek darīts saskaņā ar apvienotās karalists likumdošanu, un tad šie attēli tiek katorizē, eh, sadalīti kategorijās, balstoties uz kritērijām, kri, eh, neatkarīgi noteiktiem kritērijiem. Ir ļoti svarīgi um, atvieglot darbu, izstrādājot šo sarakstu, un mūsu darbu pa, um, uzrauga um, valde, kas um, balstās uz saviem um, tiesiskajām konsultācijām, kritērijiem, arī um, policisti, un mēs strādājam ļoti striktā tiesiskajā ietvarā. Sistēmas uh, saistībā ar satura izvērtējumu un saraksta izstrādi bieži tā regulāri tiek pārskatīts no ekspertu puses. Es gribētu tikai teikt, ka um, mūsu fonds skatās un vērtē tikai uh, krimināli sodāmo saturu, jo patiesībā vairums no tiem ziņojumiem, ko mēs izstrādājam, ir attiecināms uz um, saturu, kas atrodas ārvalstīs. Tas nozīmē, ka ir ārpus mūsu policijas jurisdikcijas. No apvienotās karalists valdības nekādu finansējumu mēs nesaņemam, un tas nozīmē, ka mēs uh, neiegūstam to finansējumu, kas būtu paredzēts policijas darbībai citādi. Uh, Vairumā mājaslapu tātad ir norādīts, ka mūsu fonds ir bloķējis šos attēlus internetā. Mūsuprāt, ņemot vērā visus pieejamos datus un to, ka šāds saturs bieži vien parādās uz uh, likumīgi tātad izstrādājumiem serveriem, uh, mūsuprāt, šāda bloķēšana lielā mērā samazinātu apjomu. Un, uh, cik mēs zinām, tad šis saturs ļoti ātri ir pārvietojams no pat no vienas valsts uz otru, un lai varētu šo procesu cik vien visaptveroši um, strādāt, uh, tas nozīmē, ka ir nepieciešams vismaz reizi dienā aktu, aktualizēt šos sarakstus, uh, attiecībā uz saturu. Bloķēšana būtu jāveic caurskatāmā veidā un arī sabiedrības aizsardzības interesēs. Ir svarīgi, um, lai būtu veids, kā var pārliecināties, kas tieši tiek bloķēts, un ne, attiecīgā informācija būtu arī jāsniedz uh, patērētājiem, kad viņš grib apmeklēt šādu vietni, kas ir liekta. Ir jā, jāļauj pilnīgi visiem, kam ir kaut kāda uh, saistība ar šo saturu, sūdzēties un arī tā tad uh, lūgt iekļaut kādu tīmekļa vietni šajā sarakstā. Protams, ka ir, ne, ir iespējams arī uh, apiet uh, šo bloķēšanu. Tādēļ ir nepieciešams ieviest garantijas, lai pārliecinātos, ka bloķēšana tomēr tiek saglabāta. Un apvienotajā karalistē mēs to jau um, ilgi veicam. Kas attiecas uz uh, relatīvi mazo interneta uh, daļu, kurā tā tad ir bērnu pornogrāfijas materiāli, mūsuprāt, bloķēšana ir proporcionāls un efektīvs veids, kā aizsargāt um, drošību tiesaistē, kā arī aizsargāt um, tiesības uz informāciju. Nevienam nav tai tiesības izmantot uh, vai aplūkot bērnu soks, uh, seksuālās izmantošanas materiālus internetā, lai tādēļ, uh, tādēļ mēs uzskatām, ka ir nepieciešams izmantot dažādas procedūras, lai liektu iespēju pieeju saturam. Ir gan tā, ka uh, saraksta piest došana kādam uzņēmumam nenozīmē, ka tas automātiski tiek arī izmantots. Un tādēļ ir arī uh, metodes, lai certificētu to, ši, cik šis saraksts ir efektīvs. Um, un tas ir uh, tas, ko mēs arī plānojam darīt apvienotajā karalistē nākotnē. Paldies! Grazie. Adesso la parola. Paldies. Un tagad došu vārdu Džoji Maknāmī, kas pārstāv Eiropas digitālo tiesību organizāciju. Paldies, paldies par lielo godu runāt šajā komitejā un stāstīt par šo ļoti svarīgo jautājumu. Es gribu pastāstīt īsi par savu organizāciju Eiropas digitālās tiesības, tad European Digital Rights 27 asociācijas no 17 valstīm ietilps mūsu sistēmā. Mēs, es strādāju šeit vienu gadu Pirms tam, kopš 95. gada, es strādāju tieši internetu sektorā. Es gribētu runāt uh, par vienu daļu šajā lielajā direktīvā. Es gribu runāt par um, satura bloķēšanu, jo uh, tas ir mūsu uzmanības lokā šis jautājums. EDR. Un Eh, gribu teikt, ka bloķēšana tā ir tikai daļa no lielās direktīvas. Eh, un, ne, ja es kritizēšu vienu pantu, tas nenozīmē, ka es kritizēšu visu direktīvu kopumā. Un mani kolēģi, kas šeit eh, augšā sēž, jau ir teikuši, ka šī direktīva kopumā ļoti svarīga. Es gribētu runāt par 15 jautājumiem, bet man ir tikai 10 minūtes. Un pirmais jautājums. Uh, ka bloķēšana atstāja šos nozieguma vietas online režīma. E, bloķēšana ir neatur no visiem riskiem cilvēkam. Komisija ir, komisija ir veikušo priekšlikumu bez analīzes, un, un komisija ir arī solījis, ka šī bloķēšana būs tikai attiecināta uz bērnu websaitiem. Tas jau ir pārkāpts. Uh, Eh, pirmkārt, runāšu par to, ka eh, šīs nozieguma vietas paliek online. Vispirms gribētu teikt, ka mm, bloķēšana ir tāds ģenerisks nu, vārds, ir dažādi veidi tur. Un, uh, un um, internetu watch foundation atbalsta, piemēram, vienu veidu bloķēšanu, kamēr Zviedrija atbalsta kaut ko citu. E, principā šeit ir divi veidi bloķēšanas paveidi. Vistradicionālākais veids ir um, attiecīgi, ka e, šis e, trafika plūsma tiek paņemta un novirzīta citā virzienā, un to dara pakalpojums sniedzējs. Um, šis, šī Mm, šī pieeja ir tehniski ļoti vāja un ļoti bieži var apiet privātā aizsardzības likumdošanu un patērētājs nemaz par to nezin. Uh, bet eksistē arī invazīvākas tehnoloģijas, tā kā Deep Package Inspection, un šī tehnoloģija ieskatās visās privātājās komunikācijās, lai identificētu aizdomīgo materiālu tur. Un neraugoties uz šo invazīvo materiālu, arī šīs citas tehnoloģijas aptvērums ir ierobežots ar šifrēšanu Pēc vairāk mēnešu diskusijām joprojām nav pierādījumi par to, kāda veida bloķēšana e, ir tā, ko gaida komisija. Un tad, kad direktīva būs īstenota, tad komisijas rīcībā nepaliek nekāda kontrolas instrumenta par to, kā tehnoloģija izmantos dalībvalstis, kā adekvāti instrumentu. Bloķēšana nedarbojas. Kāpēc? Tāpēc, kad pēc bloķēšanas tas websēts joprojām paliek online. Un, uh, cilvēki grib izmantot privātu datu aizsardzības iniciatīvas un ir iespējams līdz ar to arī apiet bloķēšanu. Bloķēšana arī nepavē, ne, nepalīdz novērst lielāko daļu vai visus vardarbības eh, elements pret bērnu. Un kā jau teica eh, Selstrom, pārstā, eh, Selstrom kungs ka arī attiecīgi bloķēšana, ko veic valsts, var būt dažāda un mūsu pieeja, mūsu iespēja rīkoties ir ļoti ierobežota, eh, tīša piekļuva. Mēs nevaram ierobežot ar bloķēšanu, un mēs nevaram arī ierobežot nejaušu piekļuvi. E, tad viena persona no 300 tūkstošiem lietotāju katru gadu varbūt vienu reizi ziņo par, ir, ka ir koncentrēts nelegāls materiāls bloķēšana varētu traucēt arī komercvietņu darbībai, bet varētu arī palīdzēt, jo tik līdz ir konstatēts, ka kaut kas ir bloķēts, tad var pāriet uz citu serveru citā valstī. Un bloķēšana atstāja šos websaitus online, un tātad nekāda ieguvuma nav. Otrs jautājums. Es gribētu runāt par riskiem bērna aizsardzības speciālistiem un sabiedrībai kopumā. Šeit ir ar bloķēšanu saistīti vairāki riski. Uh, sabiedrībai, bērnu aizsardzībai, e- Eiropas Savienības startautiskajām saistībām. Mēs jau redzam, kā, kā tiek šķērdēti resursi, mēs redzam, ka cilvēki sagatavo vissliktāko e, elementu sarakstu un necīnās pret noziegumu kā tādu. Un pat visi, e, š, visi šīs vietnes kas ir ļoti pelēks pēc savu saturu, atrodas e, tirniecības partneru teritorijās. Ja mēs salīdzinām Eiropas Savienības centienus slēgt starptautiskos līgumus, ja mēs salīdzinām šo darbu ar mūsu starptautiskajiem pasākumiem bērnu aizsardzības jomā, tad rodas daudz jautājumu. Un vēl ir arī e, tādi riski, kā rīcības pagarināšana. Ietekmes izvērtējumā komisija ir, e, ir teikusi, ka šī direktīva ir vajadzīga ir teikts, ka mēs nevaram uzticēties tam, ka dalība valsts eh, Eiropas, um, Eiropas padomas konvencija īstenos pašas un darīs to ātri. Labākā gadījumā šī direktīva ļaus slēpt dalībvalstīm to, ka tās nerīkos pietiekam ātri. Ja bloķēšana ir kā instruments, lai cīnītos pret bērnu pornogrāfiju, mēs zinām, ka uh, pieņemts un attiecīgi nevarēs izmantot šos resursus svarīgu citu problēmu risināšanai. Šajā priekšlikuma e, ir iespēja paplašināt šo bloķēšanu arī uz citām jomām. Mēs jau redzam to dalībvalstīs bloķēšanu ir izmantota, e, lai cīnītos pret kaut kādām azartspēļu vietnēm. Ir arī tehnoloģiski trūkumi, jo, jo būs nepieciešams ar aizvien jaunākas tehnoloģijas, lai kontrolētu piekļuvi internetam. E, bloķēšana arī iedragās Eiropas Savienības uz, uzticību, jo mēs tad nevarēsim izpildīt mūsu saistības informācijas e, brīvības joma. Kā mēs varēsim atbalstīt to, ka mēs brīvi mainamies ar informāciju, ja mēs izmantojam bloķēšanu galīgi nevajadzīgā veidā, mēs uh, cenšamies izmantot bloķēšanu, lai cīnītos pret mūzikas saitiem un arī pret azartspēļu saitiem. Un vēl citas eh, izmaksu elements saistīts ar eh, prioritizāciju. Ir ļoti maz pierādījumu, ļoti maz eh, faktu, ka komisija ir prātīgi izanalizējusi, kā šie, šī bloķēšana tiek iztenota valstīs. Uh, Eh, riski ir augsti, tehnoloģijas arī nav skaidras, un tas ļaus dalībvalstīm izvairīties no rīcības starptautiskā jomā daudzus gadus. Tad mums ir nepieciešami nevis simboliski pasākumi, bet eh, faktiski reāli pasākumi, kas apturētu pārdarbību pret bērniem. Tādā veidā mēs atturēsim šī riska izplatīšanos sabiedrībā. Eh, tālāk es gribu runāt par sagatavošanas darbiem, ko ir veikusi komisija. Eiropas komisija ir veikusi uh, izpēti, lai uh, apstiprinātu savu politiku izveidi, lai veidotu efektīvu regulatīvo vidi. Šajā politikas jomā ir nepieciešama kvalitāte, efektivitāte, saskanība, bet cik efektīva ir Eiropas Savienības rīcība šai ziņā, piedāvā bloķēšanu bez pilnīgas izvērtēšanas, kā darbojas šī bloķēšana valstīs, kur tā eksistē, arī nav saskaņa ar starptautiskiem bloķēšanas pasākumiem, un arī nav izvērtēta šī <clears throat> pasākuma proporcionalitāte. E, kāpēc joprojām šie websaiti paliek <clears throat> tiešsaistes režīmā? Šeit es gribētu atsaukties uz Vācijas institūcijas veikto pētījumu <clears throat> Un gribu teikt, ka komisija arī nav novērtējusi to, ka bloķēšanas efektivitāte samazinās, jo aizvien vairāk eh, šādu materiālu tiek glabāti serveros. Ir arī šādi attēli nevainīgos fotoapmaiņas websaitos. Un šie, šīs vietnes ļoti ātri kustās un nokļūst vai iziet ar no bloķēšanas saraksta, un arī mērķi attāl, mērķi vietnes paliek aizvien mazāks un mazāks, tātad proporcionāts nav. Komisija nav skaidri arī postulējusi bloķēšanas mērķus, kāda veida piekļuvi tik bloķēts, vai tā būs tīša vai netīša komisija nav izvērtējusi arī tehniskos ierobežojumus sakarā ar bloķēšanu ziņojumā ir rakstīts, ka šie ierobežojumi ir tik ļoti lieli, ka rezultātā ir iespējams pat pārkāpt Eiropas cilvēktiesību konvenciju. Komisija nav izvērtējusi to, ka vietnes tiks bloķētas bez attiecīgās analīzes, un tā tas notiek. Mēs esam jau saņēmuši informāciju no daudziem nevainīgiem īpašniekiem, kur websaiti ir bijuši bloķēti un arī nav subsidaritātes principu ievērošana. Šeit ir daudz mīnus ar milzīgām sekām. Un sekas un bīstamība ir reāli. E, tāpat kā e, šajā diskusijā mēs dzirdējām arī Dānijas intelektā īpašuma lobijas lūdza, lai konkrētā vietne tiktu bloķēta. Viņi uzskatīja, ka ļoti svarīgi parādīt, ka viņi rīkojas, ka jebkur rīcība ir solis uz priekšu, bet ir jādomā par proporcionalitāti, par sekām, ko izraisa bloķēšana. Attiecīgajā saitā eh, bloķētajā eh, šī trafika plūsma momentā palielinājās par 12%. Un, ja mēs eh, bloķēsim nepamatoti, tad ir arī risks, ka informācijas trafiks uz attiecīgiem bērnu pornogrāfijas saitiem palielināsies tāpat arī šeit ir fundamentālo tiesību ietekmēšana, par kur jau runāju. Bērnu aizsardzības jomā šādi eksperimenti ir nepieļaujami, bet tik, tad, kad tas būs īstenots, tad būs gandrīz pilnīgi neiespējams atcelt šo pasākumu. Ņemot vērā to, ka e, dalībās nav rīkojušās, un tas ir izmantots kā iemesls, kāpēc piedāvāt šo direktīvu, e, komisija uzskata, ka bloķēšana palīdzēs eh, sakārtot šo situāciju. Tomēr bloķēšana darbojās jau valstīs, bet praktiski ieguvuma nekāda nav. Ja mēs redzam, ka bloķēšana eh, tālāk eh, tiek izmantota arī azart spēļu saitos, un mēs redzam, kā tas darbojas tur, un īstenībā komisija varētu jau izsecināt, ka šis pasākums nedarbosies. Komisija uzskata, ka bloķēšana būs attiecināta tikai uz bērnu vardarbības saitiem, bet tas tā nenotiek, tas jau ir pārkāpts. Tomēr komisija finansē vismaz divus projektus, kur ir mērķis bloķēt arī citu saturu, neatkarīgi no parlamenta uzskatiem. Pēdējā parlamenta, pēdējā mm, prezidentūra ir atbalstījusi bloķēšanu, lai aizsargātu azartspēļu monopolus. Daudz valsts ir arī tādas, kas grib paplašināt bloķēšanu, lai aizsargātu komerci intereses. Mēs redzam, ka šeit bloķēšanas saturs tiek paplašināts, un attiecīgi tas, ko solīja komisija, tas nenotiek, šis solījums netiek turēts ne, ne, no komisijas puses, ne no dalību valstu puses. Es aicinātu komisiju rūpīgi izanalizēt visus šos jautājumus un piedāvāt tādu tekstu, kur būtu respektēts tiesības normas, kur būtu subsidiaritāte un kur kur dalībvalsts nevarētu izvairīties no savas atbildības, nododot līgumus kādiem privātiem uzņēmumiem. Eh, direktīva eh, liks dalībvalstīm rīkoties pret eh, faktiskiem noziegumiem. Vajadzētu būt tādai direktīvai, kas neļautu slēpt dalībvalstīm neko nedarīšanu. Un tātad bloķēšana būtu jāsvītro ārā no šī priekšlikuma. Es aicinu lai būtu teksts ar skaidrām saistībām dalībvalstīm, lai skaidri dalībvalsts būs spiesas darīt to, ko tām ir jādara saskaņā ar bērnu aizsardzības konvenciju un citiem, citām tiesību normām. Stokholmas deklarācija, eh, Oklahoma dokuments eh, un arī daudz citi sabiedriskie dokumenti ir tādi, kas liek mums rīkoties. Paldies! Grazie, eh, la parola adesso. Paldies! Tālāk Kristiāna De Pauli, kas pārstāv organizāciju Glābiet bērnus. Sorry. Okay, sorry. Vorrei eh, ringraziare a nome del gruppo. Labdien! Es pārstāvu organizāciju Save the Children, glābiet bērnus, un esmu ļoti pateicīga par iespēju uzrunāt jūs šodien šajā eh, uzklausīšanā par direktīvas projektu. Save the Children uh, ir lielākā startautiskā organizācija, kas tika dibināta 1919. gadā, un tās startautiskos eh, tātad, eh, biedrus koordinē um, vienota centrāle, un mūsu mērķis ir uzlabot uh, lauksaimnie, atvainojas likumdošanu, lai tā, lai varētu labāk pasargāt bērnu tiesības un lai pēc iespējas uh, labāks aizsardzības līmenis būtu dalībvalstīs, kurās šī aizsardzība vēl nav sevišķi augstā līmenī. Un Tam visam ir jānotiek saskaņā ar ANO konvenciju par bērnu tiesībām, kurā īpašs uzsvars ir uz bērnu īpašajām interesēm, uz bērnu tiesībām saņemt vislabāko. Sadarbībā ar citām nevalstiskajām organizācijām mēs pēdējo mēnešu laikā uh, esam izstrādājuši konkrētus detalizētus noteikumus vai prie, teksta priekšlikumus e, šim direktīvas projektam tieši konkrētos pantos. Un sevišķi es gribētu pievērsties pantiem, kuros ir runa par bērnu aizsardzību un nepilngadīgo upuru aizsardzību un aizstāvību um, upuru vai cietušo pieredze liecina par to, ka liela daļa, nu, kas uh, ir cietuši no vardarbības, klusē par pieredzēto, ja arī tad, kad jau ir pieauguši. Par iemesliem es šeit nerunāšu, tie ir zināmi, bet bieži notiek tā, ka uh, bērni tiek uh, piespiesti klusēt, jo vardarbīgs ir bijis cilvēks, kam viņi ir uzticējušies, un bērniem kauns traucē runāt par to, kas noticis. Tāpēc ir svarīgi, lai dalība valstis veiktu pasākumus, lai cietušie bērni uh, saņemtu aizsardzību un aizstāvību. Mēs ļoti priecājamies par to, ka šajā direktīvā ir paredzēts uh, uzlikt dalībvalstīm kā pienākumu veikt pasākumus, lai bērni varētu runāt par notikošo. Un tas nozīmē, ka ir nepieciešami uh, labi izglītoti speciālisti, kas uh, spē, spētu atpazīt eh, pēc signāliem, kas varbūt arī neverbāli, eh, eh, ko dod bērns, proti, lai varētu identificēt to, ka iespējams vajadzētu iepazīties ar bērnam tuvākajiem cilvēkiem, lai noskaidrot, kādas problēmas pastāv. Šeit, protams, ir daudz darāmā un uh, seksuālā izmantošana tiek izmantota arī, lai radītu, lai uzņemtu attēlus, lai radītu uh, materiālus, ko izplatīt internetā. Tāpēc ļoti liela nozīme uh, ir startautiskai sadarbībai, arī veicot uh, tādu aizklātu vai slepenu izmeklēšanu un uh, Uh, dažādus novērošanas un kontrolas pasākumus. Ir arī bieži dzirdēts, ka uh, noziedzniekus nav iespējams notvert vai identificēt, jo nepietiek uh, vienkārši apsūdzības materiālu, Un e, tāpēc mēs priecājamies, ka ceturtajā pantā dalība valstis tiek aicināts vairāk izmantot izmeklēšanas, e, vajāšanas iespējas, kas ļauj labāk e, vai labāk piekļūt apsūdzības materiālai, bet, protams, ka tas ir ļoti grūts uzdevums. Punktā 14.4 un arī Sestajā pantā runa ir par eh, tā saucamo grooming noziegumu, proti iepazīšanās internetā un uzticības um, radīšana. Šeit, protams, ir daudz un dažādi veidi, kā to var veikt. Sastajā pantā runa ir par nepilngadīgajiem, kas nemaz, eh, kas nemaz nav uh, rīcības spējīgi, kas nav pilngadīgi, kas paši par sevi nevar lemt. Un šeit nevajadzētu varbūt izmantot tādu jēdzienu kā uh, bērns, kas nevar dot savu piekrišanu. Tas ir tā pārāk no augstiem plauktiem. Tad ir runa arī par atbalstu upuriem vai cietušajiem. Uh, Un ja mēs runājam par bērniem, kas ir upuri, tad viņiem ir vajadzīga ļoti īpaša attieksme un aprūpe. Šeit ir paredzēti dažādi pasākumi. 18. un 19. pantā ir tekstam ir jābūt konkrētākam, runai jābūt par konkrētiem pasākumiem proti dalību valstīm ir jāizstrādā sistēmiski atbalsta pasākumi, nevis tikai ad hoc vai uh, skatoties pēc apstākļiem. Ir jābūt arī labākai koordinācijai starp atbildīgajām iestādēm, piemēram, uh, sociālajām nodaļām, policijas uh, nodaļām un tieslietu iestādēm un um, Uh, soda piemērošanas iestādēm. Ir jāuzlabo arī izmeklēšanas darbs un izziņas veikšana nedrīkst notikt tā, ka jau cietušais bērns tiek traumēts vēl vairāk. Un izmeklētājiem vai izziņas veicējiem līdz ar to ir jābūt izglītotiem, viņiem jāmāk kontaktēties ar bērnu, kas ir bijis upuris. Eiropas konvencija, kas aizliedz izmantot, eksploatēt bērnus, arī runā par šo jautājumu. Ja mēs pievēršamies definīcijām, tad tām ir jābūt uh, saskanīgām. Paldies! Paldies! Tagad došu vārdu Francisam Jakobsam un pēc tam Teo Nautenam un Džonam Kāram. Lūdzu visus trīs uh, kungus ieņemt vietu pie galda. Allora, io darei subito la parola. Bez kavēšanās došu vārdu Francisam Jakobsam, kas pārstāv organizāciju Missing Children Europe un ir tās prezidents. Un tagad es atkal lūkšu jūsu eh, sapratni. Man būs jādodas uz balsošanu pēc kāda brīža. Lūdzu, paldies! es to uzskatu par uh, lielisku iespēju, par privilēģiju. Pēc esmu jau daudzus gadus bijis ģenerāla advokāts Eiropas kopienu tiesā un strādājis Eiropas, ar Eiropas Savienības likumiem un esmu kļuvis par mi eh, Missing Children Europe prezidentu. Un Mums ir arī dalība organizācijas dalība valstīs, 24 organizācijas, 16 Eiropas Savienības dalība valstīs un Šveicē. Mēs esam uzkrājuši lielu pieredzi, vācot informāciju par bērnu seksuālo izmantošanu un aktīvi esam iesaistījušies Eiropas finanšu koalīcijā, ko pieminēja jau vairāk iepriekšējie runātāji. Mūsu dalībvalstu dalību organizācijas aktīvi strādā priekšējās rindās. Un mēs eh, strādājam ar jautājumiem, kas saistās ar pārobežu sadarbību, jo Eiropā starp valstīm robežas pamazām pazūd, un mēs pārstāvam uh, mūsu dalību organizāciju intereses Eiropas parlamentā un Eiropas komisijā. Un kaut gan, protams, visu iesaistīto viedoklis nav vienots, tomēr kopumā mēs, esam, mēs varam pārstāvēt Eiropas viedokli. Mēs ļoti priecājamies par šo direktīvas projektu, kas nāks pamatlēmuma vietā. Un Mēs priecājamies arī par to, ka Eiropas parlamentam ir lielāka loma likumdošanas procesā, kā to paredz Lisabonas līgums, un mēs gribētu komentēt pašreizējo situāciju. Pašlaik es koncentrēšos tikai dažiem nedaudziem jautājumiem. Mēs runājam par tiesību jautājumiem, bet svarīgs ir arī principu jautājums. Uh, Un es eh, tagad nerunāšu par to, kur mēs piekrītam citām nevalstiskajām organizācijām, bet vairāk tieši runāšu par mūsu viedokļu atšķirībām, kas ir parādījušās diskusijās ar um, nevalstiskajām organizācijām. Es gribētu uzsvērt pirmkārt, ka komisija savā paskaidrošā memorandā ir norādījusi, ka ir ļoti būtiski, lai gan padomu, gan Eiropas parlaments, kā iesaistītie likumdošanas procesā tieši šajā tiesību jomā pastāvīgi atcerētos, ka bērna interesēs, bērna intereses eh, vai tiesības uz vislabāko, tam ir jābūt galvenajam vadošajam aspektam vai kritērijam, pēc kā vienoties. Uh, Tas tā ir, tas arī mm, ir saskaņā ar Eiropas Savienības pamatiesību hartu. 24. pantā ir teikts, ka bērniem ir tiesības uz aizsardzību un aprūpu, kas ir nepieciešama viņu labklājībai, un visām gan privātām institūcijām, gan publiskām iestādēm ir jādarbojas ņemot vērā bērna intereses pilnā apjomā. Eiropas eh, cilvēktiesību tiesa ļoti skaidri ir formulējusi, uh, ka tiesība aizsardzība neaprobežojas ar negatīvo neiejaukšanās principu. Tā satur arī pozitīvā apņemšanos vai pienākumu sodīt noziegumus pret personu, ieskaitot arī mēģinājumus vērsties pret personu. Un seksuālā izmantošana ir ļoti smags noziegums, kas ļoti nelabvēlīgi ietekmē Eh, tos, kas ir cietuši no tā, un bērnus, bērniem ir jāsaņem valsts aizsardzība. Šeit es uh, citēju no sprieduma KU pret Somiju numurs 2872 šķērsvītra 02. Es gribētu arī uzsvērt, ka šeit bija runa par to, kā informācijas brīvība, uh, kāda ir tās kolīzija ar bērnu tiesībām uz aizsardzību. Un tagad pievēršoties direktīvai, es gribētu pirmkārt uzsvērt, ka mēs pilnībā atbalstām subsidiaritātes principa ievērošanu un samērības principa ievērošanu. Runājot par subsidiaritāti, komisijas argumenti ir pārliecinoši. Tiešām uh, attiecībā uz internetu. Runājot par subsidiaritāti, kas varbūt varētu būt uztvērta kā šķērsli, šķērslis, tad uh, jādomā, ka šī šī joma ir tāda, kur Eiropas Savienība ir īstā vieta, kur darboties, bet runājot par samērību, mēs domājam, ka ir pats par sevi saprotams, ka direktīvā iecerētie pasākumi ir jāveic steidzam, tie ir nepieciešami, lai varētu sasniegt mērķus. Un mēs gribētu arī uzsvērt, ka ir jābūt saskaņai ar Lancerotas konvenciju, ko izdeva Eiropas padome. Uh, Tas ir visbūtiskākais, visaugstākā līmeņa startautisks teksts par uh, jautājumu, ko mēs apspriežam. Tas ir saistoši jau virknē Eiropas Savienības dalību valstu, arī tām valstīm, kas vēl nav savu likumdošanu pielāgojušas. Un es gribētu šeit runāt par to, kāpēc Eh, jaunai direktīvai ir jāsaskan ar šo konvenciju, lai vienkārši izvairītos no dažādiem riskiem, piemēram, atšķirīgām interpretācijām, kā interpretēt saistības, un ir nepieciešams nodrošināt arī skaidrību un pēc iespējas, ja tas ir iespējams, vienkāršību, kā piemērot kriminālu vajāšanas noteikumus. Un tādā veidā mēs arī izvairīsimies no divu dažādu standartu izveidošanās Eiropā, un līdz ar to būtu arī vieglāk pieņemt šo direktīvu. Un galvenokārt es gribētu uzsvērt, ka konvencijai varētu būt brīži, kur tai jādod priekšroka salīdzinājumā ar direktīvu. Dažos jautājumos direktīvā mēs uzsveram, mēs uztver, domājam, ka vajadzētu sekot Lancerotes uh, konvencijas risinājumiem. Es nevaru tagad uh, šeit pieminēt visas atšķirības, bet val, galvenokārt svarīgi ir, lai saskanība ar konvenciju direktīvai tiktu panākta vislabākajā iespējamā veidā, un tas nekādā gadījumā nekaitēs direktīvai, tas nedarīs to mazāk efektīvu vai kategorisku, gluži otrādi, līdz ar to tās saistošais raksturs tiks pastiprināts. Un komisijai, komisija arī būs tiesības Un komisijai būs tiesības pastāvēt uz noteikumu izpildīšanu daudz kategoriskāk vai vēl kategoriskāk. Katrā ziņā, kā jau vakar uzsvēra Eiropas padomes pārstāvji, pārstāvis, direktīva nedrīkst būt mazāk kategoriskāka kā konvencija. standartam ir jābūt vienotam šajos tekstos. Un tagad es gribētu pievērsties dažiem nedaudziem būtiskiem jautājumiem. Pirmais tie ir minimālie sodi. Direktīvā dažās eh, panos pantos ir runa par minimālo maksimālo sodu. Tas nozīmē, ka maksimālais sods nedrīkst būt mazāks par desmit gadiem brīvības atņemšanas. Un tas tiešām liecina par to, ka noziegumi, šie noziedzīgie nodarījumi tiek uztverti kā ļoti smagi. Vai direktīvā vajadzētu arī noteikt minimālo sodu, piemēram, ka sots nedrīkstētu būt mazāks par diviem gadiem cietumā? Mēs domājam, ka nē. Minimālais sots krimināla tiesībās dažās dalībvalstīs šis jēdziens vispār tajās netiek lietots, un ir svarīgi, lai tiesībās, lai tiesām būtu rīcības brīvība uh, piemērot sodu, ņemot vērā uh, nozieguma izdarīšanas apstākļus. Sevišķi pat seksuālo noziegumu gadījumā, kas ir ļoti smagi, minimālais sots varētu būt nepareizā pieeja likuma tekstā. Piemēram, varētu būt gadījumi, uh, kur, kur situāciju, kur var izmantot drīzāk um, noziedzīgā nodzieg, nodarījuma izdarītāju tādu pāraudzināšanu, izmantojot terapiju ārpus cietuma vai tam līdzīgi. Un tāpat mēs domājam, ka ir pareizi paplašināt laika robežas, proti, cik ilgā laikā uh, uh, var celt prasību tiesā par seksuālo bērnu izmantošanu. Arī tas saskanētu ar Lanzarotas konvenciju, kas nosaka, ka uh, noziegumi tiek vajāti un to izdarītāji tiek vajāti arī tad, ja bērns jau ir sasniedzis pilngadību. Ir zināms, ka daudzi uh, bērni, kas ir cietuši no seksuālās vardarbības, uh, daudz un dažādu iemeslu dēļ nespēja vai nevar stāstīt par to, kas ir noticis, pirms ir sasnieguši pilngadību. Un tāpēc uh, bērnam ir jābūt arī pieaugušā vecumā iespējām vērsties tiesā, lai uh, par noziegumiem to izdarītāji tiktu sodīti. Un vēl es gribētu pieminēt dažus punktus, kas parādījās jau vairākās runās. Viens no jautājumiem ir bloķēšana. Mēs atbalstām prasību bloķēt attiecīgās interneta vietnes un uh, to arī dzēšanu. Es arī gribētu uzsvērt, ka tas ir pilnīgā saskaņā ar subsidiaritātes principu, bet gribu arī uzsvērt, ka bloķēšana ir ļoti nozīmīgs elements bērnu, tātad upuru aizsardzībā. Mēs eh, dzirdējām arī pretargumentus, piemēram, atsaucoties uz datu aizsardzību, bet 21. pantā, 2. punktā direktīvā ir eh, runa par, tātad šis jautājums ir atrisināts Runa bija arī par apziņas brīvību un tā tālāk. Un šeit, nu kā gan te argumentēt? Vai tiešām uh, seksuālas dabas vai pornogrāfiskas dabas materiāli un to izplatīšana ir jāuzskata, vai šīs izplatīšanas aizliegums ir jāuzskata par apziņas vai izteiksmes brīvības ierobežošanu. Es gribētu jums eh, lūgt padomāt par to. Mēs nedomājam arī, ka šos materiālus nedrīkstētu bloķēt, tāpēc, ka tie ir kāda intelektuālais īpašums vai, vai kādu citu uh, nolūku labā. Um, seksuālās izmantošanas materiālu bloķēšana internetā ir at, pamatota un attaisnojama. Tad mēs noraidām visus argumentus, kas vērsās pret bloķēšanu. Un es gribētu pievērsties dažiem principu jautājumiem, kas nav um, mazāk svarīgi. Uh, Piemēram, piekrišanas vecums. Šeit mēs gribētu izvēlēties tomēr Lancerotas formulējumu, proti um, vecums, kurā, ir, uh, kurā likums atļauj veikt seksuālas darbības vai legālais vecums seksuālām darbībām. Tāpat ir vajadzīgs plašāks noteikumu kopums par uh, Uh, to, kā ievākt informāciju par cilvēkiem, kas piesakās darbā. Un mēs domājam, ka ir jābūt iespējām sodīt uh, likum, tiesību sistēmā strādājošos, kas iesaistās noziegumos, un, protams, jāparedz iespējas konfiscēt. Um, uh, materiāls un informācija, kas tiek izmantoti. Un mēs ļoti ceram, ka varēsim arī turpmāk atbalstīt parlamenta darbu ar šo direktīvu. Paldies par uzmanību. Well, oh, much, Liels paldies, Jakobsa kungs. Dod vārdu Džonam Kāram, kas ir Eiropas NVO bērna drošībai, um, Eiropas NVO alianses bērnu drošībai tieši saistē. Lūdzu. Paldies! Labrīt! Sākumā gribētu pateikties komiteju par iespēju un par to um, tādu pagodinājumu ierasties pie jums un izteikties par tik ļoti svarīgu direktīvu. Kā jau dzirdējāt ievadā, tad um, es pārstāvu Eiropas NVO aliansi bērnu drošībai tiešsaistē, un mūsu aliansē ir aptuveni 20 dažādas bērnu organizācijas no 20 dažādām valstīm Eiropas Savienībā. Un tas pats attiecas arī uz asociācijām ar bērnu tātad drošības šādām iestādēm ārpus Eiropas Savienības. Daudzas no organizācijām, kas ir NAXO, tātad mūsu alianses biedri un tās, ar kurām esam cieši sastrādājušies, vairums ļoti tiešā veidā strādā ar simtiem tūkstošu tūkstošiem bērnu, kas ir bijuši upuri, pret kuriem ir notikusi vardarbība dažādos veidos, tajos skaitā arī seksuālā vardarbība. Tajā skaitā arī bērni, kas ir padarīti par upuriem. Uh, um, tādos gadījumos, kad internets bija būtisks elements, uh, lai arī tātad pēc tam radītu uh, in, vai arī iekļautu internetā uh, šādus pornogrāfiska rakstura materiālus. Un tas nozīmē, ka daudzas organizācijas, ar kurām es sastrādājos, ir tiešā veidā iesaistītas sniegt uh, tiešu atbalstu, detalizētu atbalstu uh, to noziegumu, par kuriem mēs šodien runājam, upuriem. Tādēļ es ceru, ka komentāros, ko šobrīd es uh, tagad izteikšu. Es ceru, ka jūs sapratīsiet, ka mans pienesums diskusijai nav vienkārši akadēmisks uh, vai arī tāds atzinība, uh, ka pastāv tik ļoti svarīgi jautājumi, bet no otras puses es sniedzu arī tādu pamatotu viedokli, kas pilnībā ir balstīts uz praktiskās bērnu organizāciju un bērnu tiesību organizāciju uh, pieredzes kas ir tātad NAXO biedrs. Tas, kā mēs lūkojamies uz šo direktīvu un uz uh, priekšlikuma projektu, ir uh, kā uz politisku izaicinājumu politiskai iestādei. Tas, kas, ko šī direktīva saka politiskā uh, kontekstā, ir, kas, kas um, izteiksies, kas um, uzņemsies uh, bērnu, kas cietuši no vardarbības, aizsardzību, jo īpaši tā tad mēs runājam par bērnu uh, pornogrāfiskiem materiāliem, kas pieminē 21. pantā, kur tiek runāts par bloķēšanu. Politikā tas ir jautājums par prioritātēm, tādēļ jautājums, kāda prioritāti um, parlaments piešķirs bērnu aizsardzībai, uh, un jāsaka, ka politika politikā, gan arī pasaulē kopumā vienmēr ir uh, ļoti daudz lietu, starp kurām jāizšķiras. Un politiskām iestādēm ir jāpieņem lēmums par to, kuras intereses, kuras konkrētās grupas uh, tiek tātad prioritizētas. Un tas attiecas uz visiem šajās debatēs, visi, kas izsakās par šo jautājumu. Protams, ka uzskata, ka bērnu uh, vardarbības uh, materiāli nav pieļaujami. Protams, ir ļoti viegli pateikt, ka mēs nosodām un uh, um, neatbalstām šādu materiālu izplatību un radīšanu, bet, nu, būtiski ir tie praktiskie priekšlikumi, kas vai nu ierobežos, vai arī cīnīsies ar šo izplatību. Tādēļ pilnīgi skaidri teiksim, ka neviens bērns nevar piekrist izvarošanai neviens bērns nevar piekrist tam, ka tiek uzņemti attēli izvarošanā un tad izplatīti visā pasaulē. Ja šie attēli, nu, ja, ja nekādi citādi par to nevarat domāt, tad uh, domājiet par to kā par milzīgu bērna pri privāto tiesību pārkāpumu. Tādēļ nepieciešams uh, samazināt uh, publiskošanu un uh, noķert tos, kas dara šādus uh, pasākumus. Tādēļ un visus, kas ierobežo šos pasākumus, visus, kas ierobežo izplatību, um, viņu darbs būtu jāatbalsta. Protams, kā jau tika minēts, arī mūsuprāt dzēšana ir tas labākais risinājums. Bet, nu, pasakot, ka mēs gribam, lai viss ir izdzēsts, visi bērni tiek atrasti un visi noziedznieki notiesāti, nu, pas, nu, uh, nedzīvojam mēs, diemžēl, tik uh, perfektā pasaulē, un tas ir tā, tā ir tāda atruna neko nedarīt. Tajā pašā laikā šie attēli ir aplūkojami, un bērnu tiesības uz privātumu tiek pārkāptas. Bērnu tiesības, uh, lai attēli, ka uh, situācijā, kurā viņi tika paz, uh, pazemoti, lai šie attēli tiktu dzēsti, uh, ir jāatba, um, tā tad ir jāpanāk, lai tie tiktu dzēsti. Un tas ir arī 21. pantā. Tātad, ja tie netiek dzēsti, vismaz tie ir uh, jāizvāc prom no acīm. Tātad, nu, automātisks jautājums, ko tad mēs darām gadījumos, kad dzēšana nav iespējama. Un šajā kontekstā, ja dzēšana uzreiz nav iespējama, tad bloķēšana ir ļoti noderīgs un nepieciešams pasākums dzirdēju, ka kāds teica, ka viņu prāt bloķēšana uh, bija ne, nepierādīta tehnoloģija. Bet nu, es varu jums sniegt informāciju par uzņēmumiem, kas izmanto šo tehnoloģiju, piemēram, Deutsche Telekom. Apvienotajā karalistē viņiem pieder T-Mobile, viņi izmanto bloķēšanas sarakstu. Orange, uh, French, uh, France Telecom, viņi arī izmanto sarakstu. Telefonika Spānijā un daudzās citās valstīs visā pasaulē viņiem ir bloķēšanas saraksts. Telekom Itālija, Google, Microsoft, Teliosonera. Uh, Skandināvijas valstī, valstīs BT, Vodafone, Virgin, vai mums viņiem tagad lūgt nedarīt tā, jo viņi tagad izmanto nepārbaudas tehnoloģijas, un es patiešām tā nedomāju. Bloķēšana notiek arī mūsdienās tādās valstīs, kas uh, nav nosaucamas par uh, demokrātiskām, nede, nedemokrātiskām. Nevarētu teikt, ka Dānijā, Somijā, Zviedrijā, apvienotajā karalistē nebūtu izteiksmes brīvības. Uh, Tādēļ tas nozīmē, ka um, bloķēšana nenoteikti nozīmē, ka uh, bloķēšanas izmantošana uh, būtu beigas brīvai izteiksmei. Nē, direktīvā ir pilnīgi skaidri noteikts, ka tas attiecas tikai uz uh, šādiem pornogrāfiska rakstura materiāliem vai vardarbību pret bērniem materiāliem un tikai tie tiek bloķēti. Protams, ir veidi arī kā apiet bloķēšanu Un šos attēlus vēl aizvien var redzēt tie cilvēki, kam ir attiecīgās zināšanas un kas ir nolēmuši apiet bloķēšanu. Bet miljoni un miljoni cilvēku, kuriem nav šīs zināšanas un arī nav šī izteiktā vēlme apiet bloķēšanu, uz viņiem tas darbojas. Un jā, protams, tā ir taisnība, ka ir arī citas interneta daļas, kuros interne, tātad šiem attēliem ir pieeja peer-to-peer -peer tīkli un cita veida uh, tehnoloģijas. Ir, protams, arī krip, kriptēšana, un tā tad ir veidi, kā uh, publiskot šos materiālus, un, un viņus ir ļoti grūti atklāt, bet tas, ka ir pieejami citi šie pārējie līdzekļi, nav attaisnojums tam, lai mēs nedarītu kaut ko, ko mēs varam izdarīt, kas reāli strādā. Piemēram, internetā, kur darbojas šī bloķēšana, tā tad neviens jau Tātad tas, ka mēs bloķētu kaut ko, kas um, nav nobloķējums, nu to jau neviens negrib darīt. Un mēs dzirdējām arī, ka viedokli, ka ne, neatbalsta bloķēšanu, jo tā tiks izmantota ar tātad uh, citiem mērķiem, piemēram, attiecībā uz azartspēlēm vai uz uh, medicīnas produktu tirzniecību vai arī tātad um, īpašumtiesības uh, mūzikas nozarē vai arī uh, um, filmu nozarē, bet šeit es gribētu vienkārši precizēt. Vai ir tikai teikts, ka mēs rīkosimies uh, tad attiecībā uz bērnu aizsardzību, ja mēs varam kaut ko darīt saistībā arī ar azartspēlēm, jo bērnu tiesība aizsardzība, uh, vai tas ir kaut kas tāds, par ko ir jādiskutē, vai tas nepieciešams vai nav nepieciešams, un tad sasiesim to ar mūziku un azartspēlēm. Vai parlaments patiešām teiks, ka bērnu aizsardzība. Um, tiesības, lai šie attēli, kur uh, notiek vardarbība, būtu dzēsti vai bloķēti, vai tas ir vienkārši tāds piedāvājums, tāda ideja. Bērniem nav. Tā nav vienkārši izvēle. Mēs nevaram šeit salīdzināt. Uh, Mēs nevaram šeit salīdzināt tiesības Holivudai uz peļņu un bērniem, kam ir pārkāptas tiesības. Mums ir jāskatās uz, uz reālo būtību un tas, kā vēl varētu izmantot, vai tas tiks darīts vai nē, tas nav tas būtiskākais jautājums. Vai bērniem, kas ir izvaroti un kur attēli ir iekļauti internetā, vai mēs viņiem teiksim, tas nav mūsu spēkos jūs pasargāt no pazemojuma? Un ja mēs tā darīsim, nu tad um, Ziemeļkorejas valdība, um, tā tad uh, būsim līdzīgi tai, un mēs varētu nonākt totalitārā sabiedrībā. Bet cik es saprotu par Ziemeļkorejas valdības uh, rīcību, un es domāju, ka viņi no Eiropas parlamenta atbalstu negaida. Es ļoti šaubos, vai viņi gaida, kādas, bū, kādi būs rezultāti šai diskusijai, lai pēc tam izlemtu, lietot bloķēšanu vai nelietot. Es nedomāju, ka tas ir viņu uh, ka tas viņiem ir nepieciešams. Un beig beigās ir smieklīgi teikt, ka bloķēšanu nevajadzētu izmantot šim mērķim tādēļ, ka uh, slikti cilvēki izmanto to sliktiem mērķiem. Nu, ja mēs šim argumentam, šī argumenta loģikai sekosim, tad ir ļoti daudz lietu, ir, teiksim, um, farmaceitiskie izstrādājumi, kas tiek izmantoti medicīnā un slimnīcās, nu tad tos vajadzētu aizliegt, jo ir taču arī narkomāni, kas uh, citiem mērķiem izmanto to. Tas pats attiecas arī uz ieročiem. Ieročus var izmantot ļoti ļauniem nolūkiem, ar ieročiem var arī tomēr uh, šaut žurkas, un mēs tā tad nevaram izmantot šo argumentu. Manuprāt, tas vienkārši tāds, um, tāda argumenta kropļošana. Mēs jau nesakām, ka uh, filtrēšanu vai bloķēšanu nevarētu izmantot sliktiem mērķiem, bet mēs konkrēti norādām, šis ir tas labais mērķis, tātad bērnu aizsardzība, kādēļ šo instrumentu gribam izmantot. Nobeigumā tādēļ vēlreiz uzsvēršu, ka tas ir politiska rakstura jautājums un kā pusē parlaments nostāsies. Es patiešām ceru, ka parlaments izvēlēsies un būs um, <clears throat> aizstāvis uh, tiem bērniem, kas ir kļuvuši par upuriem, kuru attēli tiek uh, pazemojoši izplatīti internetā, pārkāpjot viņu tiesības. Paldies! Paldies, Kāra kungs! Dod vārdu pēdējiem runātājiem, Notena kungam, kas ir uh, ekpat uh, valdes biedrs, uh, tātad uh, uz, organizācija bērnu prostitūcijas izbeigšanai. Lūdzu. Um, Paldies par iespēju uzstāties šeit. Jāsaka, ka man nav īpaši daudz ko piebilst tam, ko mēs dzirdējām no iepriekšējiem runātājiem par bloķēšanu. Es teikšu, ka mūsu organizācija EKPAT atbalsta uh, šo bloķēšanu, kā teica jau kolēģis, kas iepriekš runāja. Jāsaka, ka es esmu daudz vīlies, neredzot īpaši daudz uh, parlamenta deputātu sejas šajā zālē. Kas ir par problēmu? Vai šo mm, problēmu neuzskata parlamentārieši par kaut ko svarīgu? Es zinu, ka bija problēmas ar transporta bet es ierados šeit parlamentā pulkstens astoņos, es piecēlos pietiekam ātri. Bet atgriezīšos pie ekvata organizācijas. Tā tāda globāla organizācija, kur strādā gan dažādas institūcijas, gan arī indivīdi, un mūsu mērķis ir izbeigt bērnu prostitūciju, pornogrāfiju un tirdzniecību. Ekpat uh, mērķis ir strādāt kopā ar vispasaules organizācijām, nodrošināt tā, lai bērni var baudīt savas eh, tiesības, lai nebūtu ne, tur nekāda seksuālās eksploatācijas formu. Mums ir 75 valstīs organizācijas, kas ietilpst mūsu sistēmā, un Eiropas Savienībā 15 valstīs ir ekpat organizācijas dalība vienības. Es runāšu par seksu turismu, kas arī ir seksuālās eksploatācijas veids kas e, ir novērojams arī Eiropas Savienībā, vietējā kontekstā un arī trešajās valstīs. Eiropas Savienības e, pilsoņi mēdz arī ļaunprātīgi izmantot bērnus, kas dzīvo trešajās valstīs. Bērnu seksuālais turisms ir e, tāds vardības veids, kur noziedznieki ceļo no vienas valsts uz otru <clears throat> un iesaistās seksuālos aktos ar mazgadīgajiem. Šeit Mēs nošķiram šo seksturismu no bērnu prostitūcijas, jo šeit var būt kustība no vienas valsts uz otru, var arī būt pārvietošanās vienas valsts ietvaros. Jebkurā gadījumā bērnu seksturisms ir saistīts ar tirdzniecību. Bērni tiek nover, aizvesti uz turisma galamērķiem, tāpēc, ka bērni, turisti labprāt maksā vairāk vietējiem noziedzniekiem par noziegumiem. Tādā gadījumā mēs domājam par galamērķiem, tas varētu būt kāds kurorts, bet nevienmēr ir nepieciešams ceļot uz turismu galamērķi, lai atrastu tur bērnu ārvalstu noziedznieki, var satikties ar bērniem, izmantojot webkameras vai arī internet fórums. Uh, var arī, arī eksploatēt bērnus, attiecīgi privāti mājās. Bērnu seksuālie attēli aizvien biežāk tiek izgatavoti saistībā ar seksuālo turismu. Līdz ar to mazgadīgie upuri kļūst aizvien neaizsargātākie un noziedznieki aizvien biežāk var ražot pornogrāfisko materiālu. Tāpēc pornogrāfija ir arī ietekme uz saikni ar seksturismu un tirdzniecību sākuma punkts, lai apkarotu seksturismu, ir likumdošana, jo ļoti daudzās valstīs eksistē likumdošana, lai aizsargātu bērnus no seksuālās eksploatācijas. Tomēr policija um, drīkst rīkoties tikai tad, kad ir saņēmusi ziņojumu. Problēma ir tāda, ka eh, cilvēki vispār īpaši neatpazīst šo bērnu seksuālu turismu gadījumus un arī ne, nezina vietējās policijas ziņošanas sistēmas. Ko jūs darīsiet, ka jūs redzat kaut kur uz ielas eh, um, cilvēku, kas sēž ar 15-gadīgu meiteni un šķiet, ka viņiem ir ļoti jauki un meitene izskatās arī varbūt vecāka, vai te kaut kas ir ziņojams? Tāpēc ir nepieciešams organizēt kampaņas, lai vērst uzmanību uz šādiem, šādām izpausmēm. Ir dažādas iemesls puses. Uh, ir nepieciešams iesaistīt visus interesētos, lai vērstos pret noziedzniekiem un vērstos tos pie tiesas. Ir jāizmanto arī tiesībā aizsargāšu iestāžu mm, pieredze. Vai mums nepietiek eh, izlūkošanas datu, vai mums nepietiek kapacitātes, vai nepietiek sadarbības, vai mums nav pietiekam harmonizēta likumdošana, varbūt <clears throat> dzimumu piekrišanas vecums ir dažāds Ņemsim pirmo piemēru, kā notiek sadarbības starp tiesību aizsardzības institūcijām un nevalstiskām organizācijām. Šī sadarbība ir ļoti svarīga, lai, uh, lai vajātu, krimināli vajātu noziedzniekus. Vai ir darīts viss, lai pātrinātu sadarbības procesu, vai ir iesaistīts arī kākās nevalstiskās organizācijas? Uh, teiksim, bija gadījums, kad kāds brits uh, redzēja Kalkutā kas 2008. gadā viesnīca ļaundevīgi izmantoja kādu mazgadīgo. Un e, šis britu pilsonis T, viņš paziņoja attiecīgi policijai, e, bet nekas nenotika. Pēc dažiem mēnešiem šis pats turists T kontaktējās ar EKPAT organizāciju, un EKPAT sadarbībā ar citām institūcijām attiecīgi uzsāk izmeklēšanas procesu pret šo Austrijas pilsoni, kas nodarbojās ar šīm darbībām Kalkutā. Un pēc dažiem mēnešiem tiešām šis eh, pilsonis, Austrijas pilsonis Austrijā tika tiesāts un notiesāts uz diviem gadiem cietumsot. Eh, tātad mēs uzskatām, ka sadarbība tiek stiprināta arī ar jauno direktīvu. Mēs tomēr gribētu, lai šī direktīva būtu labāk saskaņotā Lanzarote konvencija. Vēl gribētu, lai šī direktīva būtu pat plašāka. Tāpēc mums ir dažas rekomendācijas. Otrajā pantā pie definīcijām Mēs gribētu arī bērnu seksuālismu definīciju, ka tā ir seksuāla eksploatācija, ko veic eh, cilvēki, eh, no, teik, kas nāk no vietējās vides, kas ceļo tālāk līdz galamērķim un tur stājas seksuālā kontaktā. <clears throat> Trešajā pantā bērnu seksuālo izmantošanu mēs gribētu atsauci uz uh, Eh, šo, mēs gribētu, lai būtu svītrot atsauce <clears throat> uz dzimumu piekrišanu saskaņā ar nacionālo likumdošanu. Mēs uzskatām, ka konsekventi, neatkarīgi no nacionālās likumdošanas, vajadzētu attiecīgi aizsargāt un vajadzētu aizsargāt arī bērnus tur, kur dzimuma, dzimuma piekrišanas vecums ir zemāks kā jūsu valstī. Ceturtais par noziegumiem. Tur ir atsauce uz pakalpojumiem. Vajadzētu kriminalizēt klientu. Vajadzētu arī kriminalizēt nolūku pirkt seksuālo pakalpojumu no bērniem. Jo pirms šī pakalpojuma pirkšanas ir ļoti daudz sagatavošanas darba. Tālāk sestajā eh, pāntā ir bērnu iesaistīšana seksuālos eh, nolūkos. Mēs arī gribam, lai būtu svītrot atsauc uz nacionālo likumdošanu, lai būtu eh, šī aizsardzība no nolūki iesaistīti šajā seksuālā nolūkā, lai tas attiestos pilnīgi uz visiem. Tālāk kodīšana un atbalstīšana. Šis pants šeit vajadzētu pieminēt ne tikai ceļojumu, bet arī citus līdzīgus notikums, jo no 3. līdz 6. tur ir plašāks konteksts, ne tikai ceļošana. Tālāk sankcijas eh, juridiskām personām pagaida vai pastāvīga uzņēmuma slēgšana vai ir jāpievieno šāds teksts. Tālāk 14. pāns - izmeklēšana un vajāšana, krimināla vajāšana. Vajadzētu dalību valstīs izveidot īpašas vienības, kur policijas ietvaros, kur būtu attiecīgs personāls, kas ir ieguvis apmācību. Par to ir atsauc arī Rio deklarācija 15 pantā ziņošana par aizdomīgām darbiem. Šeit obligāto, obligātais spektrs, kas ziņot, tam, tam jābūt vienotam visā Eiropas Savienībā. 16. pants krimināla vajāšanas koordinēšana. Mēs gribētu, lai būtu svītrot 16. pants trešais punkts, kur ir iespēja atkāpties, jo tas eh, varētu traucēt citu normu īstenošanai. Desmitais pāns - diskvalifikācija saistībā ar, kas izriet no, no šī nosieguma. Šis pasākums būtu jātiecina uz visām aktivitātēm, kur ir regulāri kontakti ar bērniem, kur attiecīgie cilvēki par, kas ir definēti arī 3. 7. pantā attiecīgi cilvēki, kas ir reģistrēti šajos um, pārkāpumos kā noziedznieki, tad vajadzētu viņus pilnībā diskvalificēt no darbības iespējas uh, ar bērniem. Pie tam šeit informācija būtu jāievāc pilnīgi no visiem, no taksistiem, no bērniem, no, no, no vecākiem. Tad arī vajadzētu ņemt informāciju no tiem, kas ir notiesāti pēc citiem maznozīmīgākiem noziegumiem vai pārkāpumiem. Šīs izmeklēšanas darbības ir ļoti sarežģītas un ļoti dārgas. Ir jāiesaist nevalstiskās organizācijas, mēdījus jāiesaist, arī sabiedrība. Tas ir ļoti svarīgi, lai ziņot par visiem gadījumiem. Pats svarīgākais, lai arestētu un tiesātu šos noziedzniekus, ir, ir, ta, ir tas, ka ir jāiesaista visi un jāsadarbojas ar visiem interesētajiem. Jo ir arī tādi gadījumi, ka, teiksim, upurim tiek um, samaksāts kukulis, un tad noziedznieks tiek atbrīvots no atbildības, un ja arī tiek piemērota drošības nav tas pats. Tāpēc vajadzētu ļoti e, e, cieši uzraudzīt e, tos noziedznieks, kas ir atlaisti ar drošības naudu, un attiecībā uz upuriem ir jānodrošina rekapitalizācijas programmas, lai varētu palīdzēt viņam atgriezties normālā dzīvē. Eiropas Savienības direktīva palīdz uzlabot situāciju šai jomā, un Eiropas parlamentam ir ļoti svarīga loma šai procesā. Un mēs sakam jums paldies par iespēju komentēt un palīdzēt jums šeit darbā. Paldies! Paldies Notenkungam. Eh, Varbūt tomēr atļaušos konstatēt, ka Tas, ka nav tik daudz parlamenta deputātu šeit, nenozīmē, ka mums neinteresē šī lieta. Vienkārši šeit daudzās komitejās notiek svarīgi balsojumi un vienlaicīgi viss un ļoti neveiksmīgs ir izvēlētas laiks konference. Tālāk eh, došu vārdu. Selstrom said uh, 1852. Bronksa kungam. Eh, tad. Uh, Eh, viens no iepriekšējiem runātājiem teica, ka bija iespējams um, identificēt 1852 eh, cilvēkus. Eh, un tā ir neliela proporcija. Es gribu paturpināt šo domu. Robins kungs izmantoja. Are, izmanto šo saistījumu URL. Uh, Jūs teicāt, ka 98,6% no plašu joslas izmantotājiem, sadarbojas ar uzņēmumiem. Un tas nozīmē, ka 1,4% plašjoslas interneta izmantotāju izmanto kādas citas kompānijas. Jautājums ir par šiem 1,4%, vai viņi tīšām izvēlas kaut ko citu, vai viņi tīšām izvēlas kādus pakalpojumus sniedzējus, kas nesadarbojas šajā sistēmā, vai arī viņi uh, izvēlas pavisam nejauši nevainīgšos citus pakalpojumu sniedzējus. Un tad nākamais jautājums par to, kas tad ir šie pakalpojumu sniedzēji, kas nesadarbojas, vai viņi ir līdvainīgi, vai viņi piedalās, vai viņi vienkārši slinki, vai nezinoši, vai viņiem ir vienalga. Maknavija kungs e, runāja par bloķēšanu e, ka tas varētu novest arī pie tāda websaita bloķēšanas, kas nav saistīta ar bērnu pornogrāfiju. Jūs pieminējāt azartspēļu monopols. Vai jums ir informācija par to, vai kādreiz tas tiek izmantots arī politiskiem nolūkiem, lai atturētu dalībvalstu pilsoņu piekļuvi tādiem politiskiem websaitiem, ko neatbalsta valdība? Ja tas tā notiek, tad. Uh, es būtu noteikti pret šādu rīcību, bet no otras puses tas, ka bloķēšana tiek izmantota nepareizi kādās jomās, es neredzu, ka tas būtu pietiekams iegans neizmantot šo pašu šajā jomā. Kaut gan jūs pieminējāt, jūs teicāt, depacket? Depacket inspection, tādu terminu jūs izmantojat. Jā, apmēram pirms nedēļas es vienu reizi redzēju šādu vārdu salikumu, bet citā kontekstā. Vai tad šeit ir tāda automātiska ieskatīšanās tīmekļa vietnēs, kur sapmeklē lietotāji, lai konstatētu, vai tur nav saikne ar bērnu pornogrāfijas vietnēm? Šeit varbūt nav nekā nepareizi, bet eh, tikai Jautājums ir par to, vai šī paša iz, inspekcija skatīšanās netiek izmantota citiem nolūkiem, teiksim, lai gūtu piekļuvi vai arī noliektu piekļuvi kādiem citiem websaitiem, kas varbūt kādai valdībai nav īpaši tīkami pavisam citu iemeslu dēļ. Un vēl Notenkungs eh, pieminēja saiknes starp bērnu izmantošanu un prostitūciju. Apvienotās karalistas atsevišķās pilsētās Eh, pusaudzes meitenes ir regulārs noziedznieku mērķis. Ļoti bieži šie pieaugušie cenšas iestāstīt, ka ir kaut kāda romantiska saikne, un pēc tam piedāvā kaut kāds narkotikas, un pēc tam ieinteresē prostitūcija. Eh, Kīflī gadījumā presē ir atspoguļots diezgan daudz, un nu, citās pilsētās varbūt tas ir mazāk. Es gribētu tagad ļoti uzmanīgi izvēlēties vārdus, bet um, ja noziedznieks nāk no tādas delikātas vides, tad dažkārt policija ne īpaši vēlas iesaistīties, un mēdī nevienmēr ir gatava visu atklāti apgaismot. Okay, I'll start, sir. Um, URL is, uh, is, is... Par URL. Tas ir tāds termins uniform resource locator. Tas ir tehnisks kas, nosaukums, kas raksturo kādu lapu. 400 domēni un lapas ir mūsu sārakstā. Mēs saucam to par URL, tur ir atsevišķi attēli, varbūt kāds websites, kur ir, ir domēns arī, kur tiek izplatīti pornogrāfiskie materiāli. Mēs to visu saucam par URL, katru atsevišķu šādu informācijas elementu Tad par šiem 98,6% mums ir jābūt uzmanīgiem šo ciparu. Tas ir no vietējām platjoslas savienojumiem apvienotā karaliste. Šo ciparu ir devis Ofcom, mūsu regulators. Lietotāji. tiešām tā ir, ka 1,4% no platjoslas savienojumiem šobrīd um, nav tādi, kur darbojas internetu pakalpojums sniedzēji, kas būtu mūsu sarakstā, bet tik vienkārši skatīt nevar. Šie 1,4% iekļauj arī atkārtotus pārdevējus, pārpārdevējus, kas ir galvenie provideri. Mēs nevaram vēl nonākt līdz detalizētai informācijai par to, vai tiešām šī 1,4% šis atlikums, vai to tiešām mēs nevarētu to slēgt, un tad būtu jau 100%. Bet 98,6% jebkurā gadījumā ir ļoti labs cipars, ņemot vērā, ka šī schēma ir pilnīgi brīvprātīga. Mūsu websaitā mēs rakstam visu kompāniju vārdus, kas piedalās mūsu sarakstā, tāpēc patērētājs var caurskatāmi visu lasīt un attiecīgi pieņemt informētu izvēlu lēmumu. You don't know uh, whether this 1.4, if indeed it is. Vai tiešām 1,4 ir 1,4? Mēs nezinām, kas tur ir iekšā vai tad viņa speciāli tur nav, vai arī vienkārši ir nevērīgi. Es neteiktu, ka tie ir kaut kādi līdzzinātāji, ka viņi piedalās attēlu izplatīšanā. Šeit eh, turpinās diskusijas starp mums un citām organizācijām, lai noskaidrotu, kas tur ir iekšā, lai mēs varētu varbūt slēgt šo eh, starp šķirbu lai īsti saprastu, kas tur ir. Es atvainojos, ka es atkal par to pašu bet cilvēki, kas izmanto 1,4% no piedāvātā pieslēguma, vai šie cilvēki ir izvēlējušies tāpēc, ka tas ir tāds nejaušs gadījums, vienkārši pirmais ienāca un to arī paņēma, vai arī vienkārši servis sniedzējs tiek izvēlēts ar nolūku. Atbildi, jā, tiešām šī diskusija vēl turpinās, šobrīd nevar pateikt skaidru atbildi, grūti pateikt, vai cilvēki vai tiešām tie, kas gribēs tīšām meklēt pornogrāfiskos attēlus, eh, griezīsies pie šī provaidera, kas ir 1,4%. Bet ir zināms aizdoms, eh, jo šeit varētu būt tāds tīšs nolūks. Jā, to nevar izslēgt. Kāra kungs, ko jūs varētu piebilst par šo konkrēto jautājumu? Ir diezgan tieši fakti par šiem 1,4%, vai viņi tiešām grib pievilināt interesi. Bet eh, pirms dažiem gadiem, pirms web sistēma eh, kļuva par galveno avotu, eh, šo informāciju varēja atrast newsgroups um, sādaļā. Šis newsgroups iedalījums tas eksistē nedaudz ātrāk, pirms vispasaules tīmekļa izplatīšanās. Es mm, darbojos Internet Watch Foundation, un tad mēs arī izlasām kampaņu, ka vajadzētu bloķēt piekļuvi pie šīm newsgrupas, kur attiecīgi attēlu būtu. Un tad parādījās eh, tāda informācija, ka bija atsevišķi klienti, kas pārslēdzās pie citiem jūsu grupas eh, elementiem, kas varbūt nav bloķēti. Tātad tā hipotēze, ko es pauču, tā varētu būt pamatota. Jo. Ir arī tāda informācija, ka varētu būt cilvēki interesēti izmantot šos pakalpojumus sniedzējus, tāpēc, ka viņi neizmanto bloķēšanu. Es arī centīšos atbildēt daļu no, uz daļu no jūsu jautājumiem. Es arī pam, pamainīju uh, savus interneta mm, rīkus. 28 sekundēs es gribēju skatīties, kā beļģies tāds re, reaģēs uz um, manu šo izvairīšanos no bloķēšanas. 27, 28 sekundes man vajadzēja. Tātad uz īsu, īsu brīdi pārslēdzot var iegūt vajadzīgo piekļuvi, un tas ir daudz vieglāk nekā mainīt internetu provideru uz ilgāku laiku. E, tad ir ļoti daudz piemēru, kad e, attiecīgās vietnes tiek bloķētas nejauši, un šīs vietnes ir tādas, kur nekā nejauka nav. Es gribētu e, to tikai divus piemērus, kas ilustrē šāds netīšus bloķēšanas gadījumus, tik bloķēta kaut kāda vietne, kur nav nekā slikta. Uh, Viens piemērs, tas ir vienīgais websites, kas, manuprāt, ir bloķēts. Eh, tas stopkinderporno.com tāda ir adrese, tātad tas ir mm, šī vietne cīnās pret pornogrāfiju. Un šī vietne ir bloķēta. Eh, kāpēc? Tāpēc, ka ir, ir Ir aizdoms par um, to, ka netiek ievērota privāta datu aizsardzības likumdošana uh, attiecībā uz tiem, kas ir atlaist no cietuma. Tad uh, ir atbloķēta šī vietne pagājušā nedēļa. Uh, tagad bija nelegāla situācija, tagad atkal legāla. Būtībā saturs nav mainījies, bet tikai status ir mainījies no nelegālā uz legālo un, un tā. Tas ir viens piemērs. Tad Beļģijas bloķēšanas lapspuse ir ļoti interesanta. Tā ir četrās valodās, un tur ir rakstīts, jūs lasat eh, šo lapas pusi, tāpēc, ka šķiet, ka jūs cenšaties gūt piekļuvu kaut kam tādam, kas ir pretrunā ar Beļģijas likumdošanu. Ja jums, ja esat šī websaita īpašnieks, lūdzu atsūtiet mums faksu, un tas ir ļoti interesanti. Un vēl interesanti ir tas, ka vietnes šai valstī nebūs bloķētas. Īpašnieks nekad netiks bloķēts tai valstī, kur viņam ir jāsūt tas faks. Man nedaudz ieinteresē šī pieeja. M mēs runājām par tīmekļa vietnēm, mēs notikām nu, par noziegumu vietu filmēšanu attēliem no citām valstīm. Un direktīvā ir rakstīts, ka vajadzētu noziedzniekus informēt par to, ka ir bloķēšana, lai viņi ar mums papļāpātu, grieztos pie mums, bet tā ir problēma. Tā ir diezgan tāda relaksēta pieeja šai problēmu. Un otra vietne, par kur gribēju jums pastāstīt, ir Somu vietne. Ko varētu arī tulkot kā bērnu pornogrāfija punkts un kom. Tur arī bija šī vietnes ir labi izstrādāta, lai kritizētu e, Somijas bloķēšanas sistēmu. Rezultātā viņš ir bloķēts. Nu, lūk, tādi divi piemēri, kas man ir prātā, kas ilustrē to virzienu, kur mēs ejam. Un vēl viena lieta. Šī izplašanās uz citām jomām, ja Eiropas komisija domā, ka šīs citas citas jomas ir svarīgs, ja komisija personīgi uzņems, ka tas neizplatīsies uz citām jomām. Un ja Eiropas komisija tā pati ir finansējusi atkal tomēr projekts, kur ir šīs citas jomas, tā ir ļoti akūta informācija, ka nevienmēr viss notiek kā solīts. Ja padome e, pieņem institīvu un bloķē citas jomas dalībvalsts arī, tad jums eh, ir ļoti grūti pieņemt lēmumu par šo ļoti sarežģīto dosie. Tas nav jautājums par līdzsvarošanu, tas ir vienkārši jautājums ka tāds, ka komisija ir pateikusi kaut ko un teikusi, ka tas ir svarīgi, bet rezultātā iznāk tas, ka viņi teikuši kaut ko, kas nav patiesība. Sipras kundze. Jā, herzlichen Dank. Paldies. Diemžēl es nevarēju dzirdēt visus referātus, man nebija laika, bet gribētu atgriezties pie tā, ko teica Vēleres kundze no rīta. Proti, ka mums ir vajadzīgi gan jauni pasākumi, gan daudz lielāka izpratne un iejūtība, bet nedrīkst arī pieļaut, lai situācija kļūtu histēriska. Tas bieži ir vērojams eh, izmantošanas gadījumos, kad cilvēki tiek iesūdzēti tiesā, kam vispār nav nekāda sakara ar izmantošanu, un tas pasliktina situāciju. Un vēl es domāju, ka direktīvā ir problēma, proti Tās nosaukums ietver gan prevenciju, gan cīņu pret seksuālo izmantošanu, cīņu pret eksploatāciju vai iedzīvošanos. Runa ir par reālo pasauli, kurā notiek izmantošana un arī par cīņu pret uh, datu izp materiālu izplatīšanu internetā. Pagājušajā nedēļā debatēs Ļoti daudz runa bija tieši par internetu, bloķēšanu, dzēšanu un tā tālāk. Es pati esmu. Es pat uzskatu sevi par ārkārtīgi neprasmīgu interneta lietošanā, un manuprāt, normas vai noteikumi par lapām bloķ, lapu bloķēšanu un vai tas kaut ko līdz vai nē, bet jautājums ir par to, vai ar šo direktīvu ir tiek izmantots, ir iecera šo direktīvu izmantot kā iegānstu, lai bloķētu pavisam cita veida informāciju. Uh, būtībā tā būtu šīs direktīvas ļaunprātīga izmantošana. Ir runa arī par to, ka bloķēšanas iespējas, kādas tās šobrīd ir projektā, tām tiek piešķirts tāds automātisma eh, raksturs, ka ja jau bloķēšana ir, tad nākamajā dienā ja tā ir pieļauta, atļauta, nākamajā dienā es varu bloķēt pavisam kaut ko citu vai jebko, ko vēlos. Vēl svarīgs jautājums tika pieminēts vakar, tā bija prevencija. Šeit, protams, ir runa par uh, kriminālu vajāšanu un sodiem, un mēs uh, diskutējām par to, kā papildināt šos prevencijas pasaukumus. Uh, Un te, manuprāt, mums vēl būs ilgi, gari un plaši jādiskutē ar dalību valstīm, jo šodien mēs dzirdējām, ka vairāki runātāji no dažādām pusēm pieminēja to, ka organizētā noziedzība un cilvēku tirzniecība sastāv no daudz un dažādiem sektoriem, un ja mēs gribam samazināt izmantošanas gadījumus un interneta lietošanu. Mums būs vajadzīgs policistiem, krimināla vajāšanas iestādēm daudz vairāk personāla, būs vajadzīgi darbinieki, kas, kam ir speciālā izglītība, un tiešām būs jādomā par to, kā vispār piedāvāt īstenojamus pasākumus un tiem, kas šodien tagad atrodas uh, pie galda, es gribētu uzdot šādu jautājumu. Mēs runājam par to, ka krimināla uh, sankcijas varētu palielināt, tātad sodus izvēlēties lielākus. Gribētu jautāt jums, kas jūs mūs tagad uzrunājāt, vai jums ir kādi dati, skaitļi, vai tiešām lielāks sots uh, uzlabo situāciju, jo vakar mēs dzirdējām, no, ka, ja cilvēks zina, ka viņu gaida liels sots, tad bērnam, kas tiek izmantots, draud nonāvēšana šādā gadījumā. Vai jūs varat uh, komentēt šo lūdzu? We... Paldies! Lūdzu, varbūt jūs varētu sākt. Maknamīkungs. Maknamēkungs. Runātājs nerunā mikrofonā, nav ieslēgts mikrofons. Es zinu, ka Nīderlandē sots par bērnu pornogrāfijas izplatīšanu un glabāšanu ir palielināts, jo tagad ir iespēja izmantot citus izziņas veidus. Policija var tagad izmantot dažādas tehnikas. Tātad šeit ir jauni tehnikas veidi, jauni tehnikas līdzekļi, kas ļauj ātrāk, labāk notvert šos noziedzniekus. Mums ir līdzīga situācija apvienotajā karalistē. Mums arī ir programmas, nu, lai vispār varētu izmantot šo seksuālo noziedznieku terapijas programmas, sodam ir jābūt piespriestam, augstam un smagam. perhaps I would. Varbūt Selstrom kungs, ja jūs vēl joprojām esat šeit, varbūt varat teikt dažus vārdus par Zviedrijas pieredzi, varbūt minēt kādus skaitļus. Nē, es to diemžēl nevaru, bet diskusijas Zviedrijā notiek tāda pati par šīm izziņas metodēm un tehniku. Un mēs drīzāk tāda tendence ir, ka sots tiek um, pamazām paaugstināts. Lūdzu, deputāti, vai ir lūdzu jautājumi? Debates tad varu atklāt. Lūdzu. Paldies. Mani sauc Landsbergis. Es esmu no ārlietu komitejas. Gribētu īsi komentēt, vai to drīkst. Es gribētu izteikt dažas īsas piezīmes. Proti, bērnu pornogrāfija tīmekļa vietnēs. Vai tiešām šajā biznesā iesaistās provaideri? vai šādi. Uh, stop such services. Kā, kādas ir iespējas apturēt šādu materiālu piedāvāšanu internetā, izmantojot likumdošanas iespējas? Vai vai tie, kas izplata narkotikas bērnu vidū, vai arī tos nevajadzētu sodīt kā līdzīgi. Yes. Uh, thank you. Uh, my name is Paul. Pauls Durants, es pārstāvu interneta providerus īrijā un man, es uzturu arī informācijas tālruni, hotline. Uh, un šodien pārstāv Euro ISPA, tā ir uh, internetu provaideru pārstāvniecība Eiropā. Mēs ļoti priecājamies, ka šī direktīva tiek veidota un daudzos pantos tiešām ir runa par bērnu izmantošanu reālajā pasaulē. Uh, bet materiāli, kas notāk internetā, arī tiek veidoti reālajā pasaulē, tiek uzņemti attēli un filmēti video. Un es gribētu šeit kategoriski pateikt, ka jurispas locekļi, dalību organizācijas nekādā veidā nevēlas savos provideros uzturēt um, vai ļaut glabāt, ievietot šāda veida materiālus un būtu priecīgi, ja šos materiālus varētu no mūsu serveriem dzēst. Un kā eksperti mēs uzskatām, ka vienīgais efektīvais pasākums pret pornogrāfisko uh, um, in materiālu izplatīšanu internetā Tas ir novērst tā izvei, izstrādi vai veidošanu jau pašā sākumā. Ir jāķerās problēmai pie saknes. Un bloķēšanas problēma ir tā, ka šis legālais <coughs> avots, informācijas avots pieļauj to, ka informāciju ir iespējams ļoti ātri pārsūtīt, pavairot, ar to apmainīties. Un uh, mēs uzskatām, ka šai direktīvai vajadzētu stiprināt iespējas darboties, tad novērst uh, pornogrāfisku materiālu izplatīšanu internetā, lai mēs koncentrētos nevis uz tehniskām detaļām, bet uz tādu globālu pieju. kāpēc ir tā, ka šos materiālus nevar tik ātri izdzēst? Kur tad ir šīs šaurās vietas vai pudeļu kakli? Kāpēc, kāpēc šie procesi notiek lēni? Mums ir uh, jākoncentrējas uz efektīviem pasākumiem. Un mēs, kā jurispa, gribētu atgādināt parlamentam un komisijai, ka jebkurš eiro nodokļu maksātāja naudas ir jāizlieto nevis kosmētiskajam remontam, bet jāatrod, jātīsta, jāizstrādā ļoti efektīvas, visefektīvākās metodas, lai bērnu um, izmantošana nenotikt un šādi materiāli netiek gatavoti un izplatīti. Un lai mēs varētu efektīvi arī vajāt kriminālu noziedznieks un pasargāt bērnus. Paldies! Eh, Meri Banotti, prego. Benotti, kundze, lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, liels paldies, ka uzaicinājāt mūs piedalīties šajā uzklausīšanā. Tiem no mums, kas strādā bērnu aizsardzības jomā, šī joma ir ļoti būtiska, tā ir viena no būtiskākajām. Un es arī sevi sauktu par datoru analfabēti, bet man rodas jautājums, kas radīja man bažas. To minēja arī Makna Mīkungs, kas, protams, pārzina tehnoloģijas. Un gribētu jautāt, jautāt arī citiem, ko mēs darīsim tad, ja šī direktīva netiks pieņemta, apstiprināta. Iespējams, ka tā nav perfekta. Protams, ir tā arī saistīta ar tādām lielām tehniskām lietām un jautājumiem, bet gadījumā, ja vainu uh, būs tehniski iebildumi vai datu aizsardzības kontekstā iebildumi, ko mēs darīsim tādā gadījumā? Es zinu, kāds ir Kāra kunga viedoklis šajā jautājumā, un es viņu simtprocentīgi arī atbalstu Bet, uh, nu, tad, kad ir beigusies ļoti tehniska rakstura uzklausīšana, tiem no mums, kas ir ieradušies šeit uh, bērnu dēļ, gribētu prasīt, kāda ir alternatīva. Es nezinu, kurš no runātājiem gan gribēs tā minēt patiesībā, jo, nu, man ir tādas aizdomas, ka bērnu, bērnu bērnu labklājības organizācijas ļoti uztraucas par šo jautājumu. Paldies! Paldies! Pirms es dodu vārdu referentiem, es gan sākumā gribētu atvainoties, ka nācās mums doties prom uz brīdiņu un gribētu apstiprināt Banotī kundzei, ka attiecībā uz direktīvu darīsim pilnīgi visu, kas mūsu spēkos, lai pagūtu to apstiprināt, cik ātrā laika posmā vien iespējams. Mēs vēlamies turpināt diskusijas, bet šādas uzklausīšanas mērķis ir mums visiem sastrādāties, lai nonāktu beigās pie teksta varianta, kas, ko varam atbalstīt, kas ir efektīvs, kas ir noderīgs. Tāda ir Eiropas parlamenta prioritāte, un mēs izmantosim visu mūsu darbu, lai sasniegtu šo rezultātu. Un tas būs bērnu interešu aizstāvībai, upuru aizstāvībai un lai pārtrauktu to, ka um, rodas jauni upuri nākotnē. Vārds lūdzu runātājiem. Paldies, nu es nezinu, vai tik ļoti tehnoloģiski advancēts esmu, bet nu liels paldies jebkurā gadījumā. Pirmām kārtām vēlētos piekrist Aģilīlī kundzei, ka galu galā mums ir viens mērķis, tātad mums ir jāizstrādā tāds instruments, kas mums ļautu panākt lielu progresu. Un es uh, raugos arī uz diskusijām tajā komitejā, kas ir uh, izglītības um, līdzpriekšsēdētāju komiteja, un viņi tātad vis tālāk ir tikuši saistībā ar šo darbu. Un tur viņi tātad tiecas uz kompromisu, tādēļ es paļaujos, ka parlamentā tiks izstrādāts labs dokuments. Manuprāt, piekar, atsaucoties uz Durāna kunga teikto, pirmām kārtām gribētu teikt, ka mums nepieciešams ļoti rūpīgs izvērtējums tām problēmām, ar ko mums ir jāsaskaras. Esam tādā situācijā, kad pilsoņi ziņo par nelikumīgām uh, saitēm, tīmekļa vietnēm, šajos uh, zvanu centrālais hotlines. Un ASV, piemēram, dažos apstākļos šīs tiemekļu vietnes tomēr paliek tieši saistē. Es runāju ar jūsu asociācijas pārstāvjiem, esmu diskutējis ar dažādiem ekspertiem, bet neviens pētījums nekad nav uh, veikts, lai saprastu, kur ir tā problēma. Mēs mēģinam rast risinājumu problēmai, kur neesam apzinājuši. Bloķēšanas risinājums – šī pieejas liekšana, kā jau teica Robina kungs vakardien, tas ir balstīts uz ris situāciju četras uh, gadus atpakaļ, pirms četriem gadiem, kad bija tāds domēns, un tāds, tas palika nemainīgs, bet situācija mainās, un tā vairs nenotiek tik bieži. Tas nozīmē, ka mēs risinām problēmu, kas ir mainījusies. Un mēs nevaram atrast risinājumu, uh, balstoties uz tiem pieejamiem datiem, pie kā mēs strādājam. Vēl kāda lieta Neskatoties uz to, kā varētu likties, man ir ļoti laba sadarbība ar pārējiem šī paneļa biedriem, un mēs visi varam piekrist, ka vajadzētu notikt periodiskai ziņojumu a, sistēmai, kas būtu noteikti direktīvā, kas nozīmē, ka padomē un komisijai regulāri ir jāapsaka, kas tiek darīts starptautiskā mērogā, lai risinātu šo problēmu. Šobrīd daudzas valstis uh, nezinātu, kas tad īsti notiek, un uh, Tādēļ, nedaudz koncentrējoties un kaut ko reāli izdarot, es domāju, ka mēs varam panākt reālu progresu. Mēs varam nolikt vienā tātad pusē visus tos pierādījumus, kas ir iegūti, un varam uzsākt tiesvedību pret noziedzniekiem. Mēs nevaram viņiem ļaut slēpties aiz tā fakta, ka, nu, nekas jau mums beigās nesanāks, un pārsteidzoši, ka, nu, nekas arī nesanāca. Paldies! Ir vēl viens komentārs. Balts kungs, lūdzu. Um, about... Jā, daudz tika runāts par cietušajiem, par upuriem. Es pārstāvu morgus, mēs esam Vācijas uh, seksuālās bērnu izmantošanas upuru asociācija. Mēs sevi saucam Voice for Victims, balss upuriem. Uh, jo nu, visu vārdā mēs nevaram runāt. Mums problēmas rada tas, ka visu laiku cilvēki runā mūsu interesēs, bet nes, nelūdz mums pašus izteikties. Tādēļ mēs labāk sevi pārstāvjam paši. Mēs esam pret bloķēšanu un tādēļ gribēju izteikties arī, jo mūsuprāt bērnu um, tātad izmantošana situācija netiek uzlabota ieviešot bloķēšanas sistēmu. Daudz kas tika teikts par efektivitāti, par dzēšanas efektivitāti. Jāsaka, es vēl aizvien nesaprotu, kādēļ politika, policija, atvainojos, slēpjas aiz šīs nespējas izņemt saturu no interneta. Mums tā tad ir saraksts worst of the worst, šo ļauno uh, uh, mājaslapu saraksts, un, nu, es jūtos pārliecināts par to, jo es zinu, kas ir šajās mājaslapās, un es nevaru iedomāties, kādēļ glabāt šādu sarakstu, uh, bet uh, pašu materiālu nedzēst. Un, nu, tas ir tas, kas man ļoti uztrauc. Tādēļ nedaudz palūkosimies uz šo uh, ļaunāko mājaslapu sarakstu. Tur tā tad bija Akaten, Akaten Zur, kas ir Vācu asociācija, kas ir pret bloķēšanu. Viņi veica analīzi Dānijas bloķēšanas sarakstam. Tur bija 164 domēni septembrī. Uh, un no šiem domēniem daudzi nekādā veidā nebija saistīti ar bērnu ļaunprātīgu izmantošanu. Daži no tiem bija, uh, nebija tieši saistē, un aptuveni trijos no tiem bija attēli. Uh, divas no tām tika 30 minūšu laikā dzēstas, viena no tām atradās uh, hosteitu Nīderlande, un tādēļ viņi devās pie Indijas reģistra, kur šī lapa bija uh, reģistrēta, un trīs stundu laikā tas vairs nebija sarakstā. Es nesaprotu, kur ir problēma policijai laicīgi rīkoties, vai patiešām ir problēma ar šo lapu dzīv, uh, dzēšanu. Tāds ir tas jautājums. Un es piekrītu Maknamī kungam mums visticamāk vajadzētu vispirms izanalizēt, kas ir problēma, un tad, kad mēs zināsim, kas ir tā problēma, tad mēs varēsim meklēt arī konkrētu risinājumu. Es patiešām nedomāju, ka bloķēšana ir risinājums, tas ir attaisnojums nerīkoties, un es šajā telpā nevienam nedošu iespēju nerīkoties. Bloķēšana arī tā tad slēdz, slēpj šīs darbības, jo uh, 30 minūšu laikā viens šis domēns tika dzēsts, bet mums ir saraksts arī par 2009. gada aprīli, tā tad ir lapas, kas ir sarakstā vairāk kā gadu, un no otras puses tiek runāts par to, ka, ne, ka pietiek ar 30 minūtēm, lai dzēst, lai noņemtu šīs lapas no interneta, tādēļ nesaprot, kādēļ tas netiek darīts. Paldies! Gribēju tikai uzdot jautājumu, saka priekšsēdētāji. Polca kungs, Jūs es uh, pazīstu un liels jums paldies par jūsu darbu un apņemšanos, ko esat rādījuši. Liels paldies arī par jūsu drosmi cīnoties upuru vārdā. Pats Bolcakungs arī ir bijis upuris, ir cietušais, bet jāsaka, ka balstoties uz tām diskusijām, kas ir notikušas pēdējo dažu dienu laikā, neviens nav domājis par to, ka bloķēšana būtu vienīgais risinājums. Pilnīgi visi runātāji ir teikuši, ka kopējais mērķis, tas centrālais mērķis ir dzēst un pilnībā izņemt šo saturu. Tātad mums jāpārtrauc, lai šis saturs būtu pieejams, mums jānonāk saknē problēmas un jāpārtrauc jādzēš šis um, saturs. Dažos gadījumos tas ir iespējams, jo mēs varam rast, kurš ir īsti tas um, cēlonis, ja iestādes uh, operatīvi sadarbojas. Bet reizēm tas nav iespējams, jo reizēm ir um, noziedzīgas organizācijas, kas ir iesaistītas šajā procesā. Un mēs nezinām, kādas, kādi ir cēloņi, kur ir saknes, un nav nekādas sadarbības arī izcelsmes valstī. Varētu rasties arī birokrātiska rakstura problēmas. Uh, Un, ja tas tā ir, es domāju, ka visi to arī jau minēja, mums vēl aizvien vajadzētu mēģināt un tiekties to, ka šis saturs tiek iznīcināts. Bet iespējams, ka aizņem tas kaut kādu laiku nonākt līdz šai saknei. Un pārējā laikā mums vajadzētu mēģināt un bloķēt to. Tā ir tāda īslaicīga pagaidu, um, pagaidu piekļuves liekšana. Un arī pat tad, kad šis saturs tiek izņemts, un nu, tas nozīmē, ka esam nonākuši līdz avotam un esam dzēsuši to, tomēr ir iespējams šo saturu arī kopēt. Ir iespējams to um, tātad dublēt, un pēc dažām stundām, dienām vai mēnešiem tas var kaut kur no jauna atkal parādīties. Tātad, jebkurā gadījumā bloķēšana nav vienīgais instruments, ko izmantos. Uh, Tas ir papildu instruments. Tas ir papildu instruments tātad galvenajam mērķim. Vai jūs esat pret bloķēšanu jebkādā situācijā, pat ja bloķēšana ir tas sākotnējais solis pirms saturs tiek dzēsts? Ja, piemēram, ir nepieciešams viens mēnesis, lai dzēstu saturu, vai jūs gribat, lai tikmēr šī mēneša laikā tas saturs būtu tieši saistē redzams un mēs pilnīgi neko nedarītu? Jā, sākumā es gribētu jautāt, kādēļ nepieciešams mēnesis? Ja mēs runājam par um, phishing gadījumiem, par šo banku informācijas iegūšanu, tad uh, par, visā pasaulē tas parasti notiek 2 līdz 4 stundu laikā. Tādēļ man jautājums, kādēļ pasaulē attiecībās pornogrāfiju nepieciešams mēnesis? Tā ir vienkārši policijas sadarbības neizdarība. Ja mēs runājam par Interpol, kas strādā 188 valstīs, viņiem ir tik daudz biedru, es nedomāju, ka vajadzētu tik daudz laika, lai to paveiktu. Es domāju, ka visām valstīm, kurām ir pietiekama infrastruktūra, uh, tās ir biedri šajās organizācijās. Es nesaprotu, kur ir tā problēma, kur, kāpēc mēs nevaram um, šo spaini salabot, kāpēc uh, mums jātaisa cieti ir caurumi, kāpēc mēs šo spaini nevaram vienkārši iztukšot. Nu, es domāju, var, varbūt vairumam šo, šeit esošo cilvēku tas būs pārsteidzoši, bet bloķēšana nav pasākums, ko upuri lūdz. Vairums upuru saprot, ka bloķēšana nav risinājums, jo problēma jau nav tāda, ka šī bilde ir kaut kādā konkrētā lapā. Tā problēma ir tāda, ka šīs bildes pastāv vispār. Un visi zin, ka tās bildes pastāv, un no nu, viņas jebkur var parādīties. Tās var būt noprintētas, tās var nosūtīt jums uz māju. Tātad nav problēma ar mājaslapu, bet problēma ir tāda, ka šīs lapas pastāv. Šie attēli pastāv, un to ar bloķēšanu neatrisinās. Es no savas pieredzes varu teikt, ka vairums no upuriem ir pret bloķēšanu. Varbūt tas jūs pārsteigs, bet vairums cietušo ir pret bloķēšanu. Mēs to esam pret to pat kā par starp tātad pagaidu risinājumu, jo tad ir jāmaina uh, interneta struktūra un ir nepieciešama kāda centrālā iestāde, kas kontrolē saturu. Es esmu no Vācijas un Vācijā bija divas diktatūras. Uh, Um, tā saucamās 50 uh, uh, gadu laikā. Es esmu no Austrumvācijas un es patiešām negribētu, man ir šāda pieredze, es negribētu, lai kādam ir vara pār šo uh, informāciju internetā. Tā ir tā problēma. Šobrīd jūs nelaužat internetu, bet jūs gan laužat un bojājat to skaistāko, kas mums ir. Internets ir vieta, kur cilvēkiem komunicē. Tam ir labās puses un sliktās puses. Bet mums nevajadzētu sabojāt šo lietu, jo um, vardarbība un izmantošana notiek reālajā dzīvi, dzīvē. Tādēļ, lai arī mēs esam upuri, mums vēl aizvien ir tiesības, arī upuriem ir tiesības, un jūs arī uh, mūsu internetu bojāja tādā veidā. Džons Maknemī tātad runāja par šo mājaslapu stopkinderpon.com. Tā ir vienīgā mājaslapa, kas nav Beļģijas bloķēšanas sarakstā. Tā tiek iekļaut, izņemt, iekļaut, izņemt. Es runāju ar šīs mājaslapas um, īpašnieku, kas ir no Nīderlandes, un viņš arī atzina, ka viņš arī ir bijis upuris. Varbūt viņš nedaudz par tālu iet veidā, kā cīnās uh, iekļaujot šajā mājaslapā tātad noziedzniekus, bet Beļģija savā sarakstā šo lapu iekļauj. Nevienu citu materiālu, kas ir saistīts ar vardarbību pret bērniem, viņi neiekļauj sarakstā, bet te mēs redzam, ka vienkārši nav attiecīgās likumdošanas Beļģijā. Tātad tiek bloķēts šī Nīderlandes puiša centieni uh, Un viņi saka, nu jā, mēs neesam atbildīgi, mēs jau nesastādām to sārakstu, bet tad ministrija saka, nu labi, nākotnē varbūt mēs jūs atbloķēsim. Nu, situācija ir ļoti slikta, un tas pats arī ir Somijā. Uh, arī Somijā bija konkrēta mājaslapa, un viņi teica, jā, ja tā tad uh, jūs bloķēsiet manu mājaslapu, tad uh, nesūdzieties, ka es arī iekļaušu šo nodarītāju attēlus. Tādēļ Es nesaprotu, kādēļ tiek prasīta šī kontrola par informāciju internetā, ja reāli nekas nenu, netiek darīts. Gribēju arī atsaukties uz sesto pantu. Sestais pants ir ļoti slikts. Tas ne, neaptur uh, vardarbību pret bērniem, bet tas tikai biedēs jaunus, uh, biedēs cilvēkus no darba ar bērniem, vienkārši labus cilvēkus. Um, cilvēki vienkārši būs viņiem būs bail strādāt ar upuriem, bet ja mēs runājam par um, vardarbību pret bērniem, tā ir uh, privāta saruna, tas nav risinājums, kas tiek veikts internetā, bet ja mēs te tagad um, atņemsim šo atbalstu bērniem, tas būs uh, pilnīgi nepieņemam. Paldies! Paldies par iespēju runāt par atmosfēru tajā sabiedrībā, tajā vidē, kur notiek šāda veida noziegumi. Es domāju, ka tā ir negatīva tāda atmosfēra, ko veicina mēdīji, nereālistiski prezentējot cilvēkus, kas varbūt pēc īsas eh, komunikācijas steidzās stāties seksuālās attiecībās, kur būtu partneris pēc partnera. Men and women and the men. Tāda vieglprātība, tāda izlaidība, tāds donžonisms parasti tas nāk no tādiem cilvēkiem, kas ir ļoti vientuļi, kas nav nevienam tā, tā pie, pies. Now it is question. Pieķērušies. Un tagad rodas jautājums ja ir kaut kāds uzvedības modelis, kas ir pieņemams kādam, kam ir vairāk par 18 gadiem, tad daudzi cilvēki domās, kāpēc arī tas nebūtu pieņemams arī tādiem cilvēkiem, kuru vecums ir ap 16, 17 gadiem, vēl pusaučiem. Tad šeit ir pasvītrot šo atmosfēru, kas valda sabiedrība attiecībā uz seksuālu tikšanos ļoti bieži tiek radīta tāda atmosfēra, kas arī liek šādiem noziegumiem un notikt. Grazie. E, c'è ancora un altro intervento eh, da parte della. Paldies. Šķiet, ka mums ir vēl viens runātājs no komitejas bet mums ir jāievēro mūsu laika reglaments, mums ir jābeidz 12.30. Eh, es tiešām neaizņemšu tavs laiku, paldies priekšsēdētāji, jo nu, mūsu puse jau ir izteikusies. Vispirms par šo bīstamību internetā. Man ir statistika no Eurostata. Eh, cilvēku īpatsvars, kas izmanto regulāri internetu Te ir analizēts sešas valsts, kur ir visvairāk eh, izmantots internets. Es, tā ir Zviedrija, Nīderlande, Dānija, Luksemburga, Somija, apvienotā karaliste. Tad no šīm sešām valstīm, kur internets tiek izmantots visvairāk, eh, četras valsts ir ieviesušas bloķēšanas sistēmas. Tātad, eh, acīm redzot, tas nav ietekmējis cilvēku uzticēšanos internetam. Starp citu, tās valstis, kur ir bloķēšana, šīs valstis nekādā veidā nav tajā valsts sarakstā, kur netiek ievērot izteiksmes brīvība. Otrkārt, es gribēju teikt, ka šīs direktīvas priekšlikums ir nācis tāpēc, ka situācija nav perfekta. Te nav ideāls pasaules direktīva. Te ir direktīva, kas ir pielāgota esošai situācijai, lai sakārtot lietas, kas ir tagad. Un tad mums priekšā ir izvēle, vai mēs kaut ko darām vai neko nedaram. Mēs, protams, varam vēlēties, ka varētu būt savādāk situācija, bet tas, diemžēl, nepalīdzēs bērniem. Ci sono altri interventi? Vai vēl kāds gribētu kaut ko teikt? Credo di no, quindi ringrazio tutti. Nē. Tad es gribētu pateikties visiem mūsu viesiem. Un vēlreiz lūgums sekretariātam, Libe komitejas sekretariātam iesūtīt rakstiskās prezentācijas, visus tos tekstus, ko jūs cienījami runātā izmantojat. Un varbūt jūs varat pat paplašināt savu runu, lai mēs varētu papildināt ar šiem materiāliem mūsu darbu ar nolūku veidot visaptvarošu tekstu, tādu tekstu, kur būtu iekļauts visas idejas, kas šeit izskanē. Jo mēs esam šeit, lai darītu to labāko. Skaidrs, ka direktīva ir jāaktualizē, dalībvalstīm ir jāsadarbojas, dalībvalstīm ir jāuzņemas uh, savi uzdevumi, tie ir jāpilda. Uh, Mums ir jākontaktējas ar interneta pasaules pārstāvjiem, mums jāiet kopsolī ar tehnoloģiju attīstību, un tehnoloģijas attīstās visu laiku. Mums ir nepieciešams rīkoties, ir jārīkojas bez kavēšanās, un tāda apņemšanos pauž parlaments. Un ir tīpaši mūsu komiteja. Var jau būt, ka šī direktīva arī nav perfekta bet eh, nu, tomēr mēs gribam, lai mūsu rīcībā būtu labs instruments, kas palīdzētu mums cīnīties pret jaunprātīgām darbībām, kas vērstas pret bērniem. Paldies!